Good morning. Labrīt. Prieks redzēt jūs atpakaļ. Lūdzu, aicināšu jūs ieņemt savas vietas. Sāksim darbu. Atsāksim vakar iesākto darbu ar devīto punktu darba kārtībā reģistrēto ceļotāju programmu. Referents ir mūsu kolēģis Ions Ensio. Mums notiks kopīgas debats par desmito punktu ieceļošanas izceļošanas sistēma, lai reģistrētu to trešo valstu valstpiedrīgo ieceļošanas izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalību valstu ārējās robežas. Un referente ir Renāta Zaumer. Un tā ir Izskatīsim darba dokuments. Un mans ierosinājums būtu, lai veicinātu kopīgo debati, tad aicināšu referents izteikties pirmos, un tad varēsim um, pievērsties Hītsmana kungam, kurš pārstāv Eiropas datu drošības iestādi. un Bēna kunga 29. panta darba grupas pārstāvi. Viņi varēs sniegt savu nostāju, pēc tam padome, komisija un arī pārējie deputāti. Tātad pirmais būs Ēncija kungs un pēc tam Zomers kungi. Kundze. Varbūt Zomers kundze varētos būt pirmā runātāja. Paldies, priekšlēdētāji. Mēs nezināt, ka jūs runāt vāciski. Iepazīstināšos ar darba dokumentu. Ieceļošanas izceļošanas sistēmas priekšlikums ir daļa no lielās pakets par gudro viedo robežu pārvaldrību. Un tā, protams, jau ir nākus par labu daudziem ceļotājiem. Trešo valstu pilsoņi parasti var ierasties Eiropas Savienībā mm, no sešām nedēļām līdz trim mēnešiem Schengenas teritorijās. Nu, šobrīd to visu var izkontrolēt pateicoties tieši zīmogam pasēm. Un līdz šim nav bijusi tāda elektroniska uzskaits sistēma par personām, kas iebrauc vai izbrauc Schengen zonā. Un mēs vēlamies to mainīt. Īpaši apzinoties to situāciju, kā arvien vairāk tiek ieviesti atvieglotie vīzu režīmi ar trešām valstīm. Tāds ir galvenās problēmas. Zīmogošana pasē. Uh, Nu, tas ir laikietilpīgs un sarežģīts process, un arī kontrols datums ir sarežģīti. Piemēram, ja, ja kāds iebrauc un izbrauc Schengen zonā desmit reizes, viņam ir 20 zīmogi. Tos arī var viegli viltot. Un līdz ar to ir grūti izkontrolēt attiecīgi visus datus. Tā, tālāk. Mums nav vienotas sistēmas par izceļošanas kontroli. Mums ir grūti izsekot personām, kas pārsniedz uzturēšanas periodu. Tiešo valstu pilsoņi, um, kam ir pasas, kurās nav biometrisko datu, un, ja gadījumā viņu dokumenti tiek iznīcināti uzturēšanas laikā, viņi vispār nevar izkontrolēt viņu uzturēšanās ilgumu. Tad ir 13 valstis, kas mums jau ir norādījušas uz um, nopietnu problēmu, ka nenotiek datu apmaiņa dalību valsts starpā. Tādēļ nevar izkontrolēt piedācīgā līmenī trešo valstu pilsoņu uzturēšanās periodus. Tādēļ mums būtu jāsaprot, ka arī robežu kontrolē jāmado, jāmen, jāveic, jāveido aktuāli, moderni, un līdz ar to arī labāk kontroli varētu not, nodrošināt. Mums ir nepieciešami šādi efektīvi instrumenti. Šķēršot robežas, vajadzētu veidot vienkāršu robežu kontrolas sistēmu, un tas būtu iegūms ne tikai pašiem ceļotājiem, bet arī mums palīdzētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju un jaunā sistēma piedāvā šāds risinājums. Papildus šī jaunā sistēma arī palīdzētu veidot jaunu vīzu politiku, un uh, to varētu balstīt uz datiem, uz kuriem mēs varam paļauties. Un līdz ar to tiktu iekļaut arī visu personu biom, biometriskie dati, nevis tikai to personu datu, kuriem ir pienākums, eh, kuriem nepieciešama vīza. Tad te ir vairāk sistēmas. Tas ir eh, vīzu sistēma, kas tieši ietver datus par um, iebraukšanas izceļošanas, eh, piešķirto termiņu un arī noteiktiem brīdinumiem, brīdī, kad tiek jau pārsniegts uzturēšanās ilgums. Trešo valstu pilsoņi Ieceļot, tad tiek izveidots vienreizējs arī fails par katru personu. Tiek norādīts viņa vārds, uzvārds, ceļošanas dokumentu numurs un iespējams arī kādi citi dati. Savukārt tām personām, kam nav nepieciešama vīza, tad un arī tām, kurām nav vēl noņemti pirkstu nospiedumi iepriekš, tad tiek sagatavots arī atsevišķis fails šādām personām ar desmit pirkstu nospiedumiem. Turklāt, tad viss kopējais fails atspoguļo ieceļošanu, izceļošanu un precīzi pa dienām uzturēšanās ilgumu. Kam tad būtu piekļuve šādai uh, sistēmai? Pirmkārt, Tas iekļaus RTP, ieceļošanas īsceļošanas reģistrs ir pamats RTP izveidē. Tātad tā ir iespēja katrai teritorijas atbilstīgai iestādē noteikt arī šīs kontrolas un pārbaudīt, vai nav pārkāpts uzturēšanās ilgums. Tas ir robežu kontrolas iestādes, un tāpēc arī dalībvalstīm kopīgi tiek nodrošināts šāds tehnisko iespējas, lai salīdzinātu datu reģistrus un noteiktu uzturēšanās ilgumu. Ir, ja, protams, jābūt vispārējiem aizliegumam šos datus tālāk nodot trešajām valstīm vai arī privātām organizācijām vai valsts iestādēm. Tam visam ir jābūt ļoti precīzi atrunātam, ļoti šaurā ja, interpretējumā. šīs sistēmas eh, pamatotība un aktualitāte. Nu, te jau ir izteikusies arī 19, 29 grupa un arī um, EDPS. Um, Katrā ziņā es to atslīdstu par vajadzīgu un liederīgu instrumentu, bet jebkurā ja gadījumā te vienmēr jāuzsver, ka mums ir jāt roku rokā ar jauno vīzu politiku. Galu galā šī ir ļoti dārga sistēma un tiek veidot ļoti nozīmīga datu bāze viens no svarīgākajiem jautājumiem ir um, arī sadarbība ar tiesību sargojošām iestādēm un iespējams šos datus izmantot. Es to atbalstu. Es uzskatu, ka um, katrā ziņā šeit varētu būt arī ieguvums, ja mēs šos datus arī piedāvājam tiesību sargojušām iestādēm. Galu galā tā ir ciešāka sadarbība un to mēs atbalstām. Īpaši, ja te runa par kriminālu pārkāpumiem, um, robežu kontrolas pārkāpumiem, cīņu pret kontrabandu, terorismu. Un līdz ar to arī šis eh, instruments būtu tam noderīgs. Papildus um, biometrisko datu izmantošana. Biometrisko datu izmantošana, kā to paredz komisija, un to izmantošana kriminālu sargājošo tiesību darbā. Um, Eh, nu, skaidri norāda, ka tas būtu arī liederīgs instruments, un to arī atbalsta. Pirkstu nospiedumi ļaut no, nodrošināt precīzu aizdomās turētās personas identifikāciju. Tieši šie divi būtiskie elementi arī, arī kārtībā esam nozīmīgo potenciālu, par ko es arī esmu pārliecināta. Un tādēļ ir um, gan jāatzīst, ka vēl paredzētais tas, ka arī pirkstu nospiedumi tad vispār biometriskie dati tiek par visām personām, arī tiem, kuriem nav nepieciešama vīza. Tad uzreiz tas tiešām ļoti stipri samazināt ne, nelegālo migrācijas iespējas. Komisija savā priekšlikumā ir izstrādājusi E, sistēma, kas balstās 27. pantu, kur ir noteikts, ka ieceļojot katrs arī ieceļotājs saņem arī atsevišķo mikroshēmas karti, kur reizē var saglava, salīdzināt viņa datus ar datubāzē iekļautiem datiem. Tas izklausīs kā labi, bet es uzskatu, ka tomēr tā neiedzīgi lieka a, apgrūtinājums. Varbūt tomēr cits risinājums varētu būt, ka. Kā jo jau īstenībā mēs varētu izmantot jau tagad pieejamās elektroniskās pases. Šāda elektroniskā pasa, kas ir kā izplatīta mm, vienā visā pasaulē un kas tiek arī pieprasīta jau um, arī noslēm, nu, parakstot bez um, atvieglotas vīzu režīmus ar trešām valstīm. Es domāju, ka to varētu tieši tad parād, mm, uzmantot kā tādu um, tad šo mikroshēmu. Nevajag nemaz izdomāt paralēli citu sistēmu. Un turklāt arī elektroniskais pasais tiek iekļauts arī personas fotografija, ko arī taču var izmantot. Ja jūs tomēr vēlētos, ja komisijas priekšlikumu atbalstītu par um, šādu papildus mikroshēmas izdalīšanu, tas, manuprāt, rada milzīgas papildus izmaksas. ASV izveidoja savu biometrisko datu sistēmu, un galu galā viņiem ir uzklāt ļoti par labu pieredzi, kādēļ gan mums arī neizmantot viņu pieredzi. Nu, īpaši tādā apzinoties finanšu sarežģītos stāvokli, es nedomāju, ka mums vajadzētu papildus piešķirt līdzekļus tādiem instrumentiem, par kuriem īstenībā ir liels bāžas. Tā kā mums jāmēģina atrast iespējami efektīvāku sistēmu. Paldies! Thank you. I'm happy to present uh, to you. Paldies. Paldies. Man ir prieks iepazīstināt jūs ar priekšlikumu. Tas ir, tad tas būs tāds īsts kopsavilkums, tad vēlējos tad izvirzīt atsevišķus politiskus jautājumus diskusijai. Ierosināto reģistrēto ceļotāju programma veicinātu Eiropas Savienības ārējo robežu čēršošanu trešo valstu ceļotājiem, kuri ieceļo Eiropas Savienībā un uh, kuri jau tiek sagaidīti uz uh, robežas. Mums nevajadzētu pakļaut visus trešo valstu pilsoņus vienām un tā pašām pārbaudēm, mēs varētu izšķirt tātad starp atsevišķiem uh, dažādiem trešo valstu pilsoņiem RTP, uh, palīdzētu novērst šīs paredzamās pieaugušo ceļojumu apjomu uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tas ir iespējams instruments, lai tad mazinātu sagaidāmo papildus piedienu katrs trešās valsts pilsonis, kurš ir vismaz 12 gadus vecs, var piekļauties RTP. Tad, jā, to viņš varētu darīt vai nu konsulātā, vai arī uz robežas čēršošanas punkta. Tad tuvāko mēnešu laikā ceļotājiem ir jāparāda derīgi ceļošanas dokumenti un arī jāiesniedz savi pirkstu nospiedumu un vēl jāsamaksā 20 eiro uh, maksa. RTP vienreģistrēto ceļotāju progr programma. Tad tāds jautājums, ko gribētu izvirzīt, ir tāds. Darba dokumentā parādās vairāki jautājumi, kurus varētu apspriest. Tad visvairāk tie saistās par pašas sistēmas kā tādas piemērotību. Mums vajag atbildēt jautājumus, tiešām ir vajadzīga reģistrēto ceļotāju programma un vai ir iespējami arī kādi alternatīvi risinājumi. 2009. gada martā parlaments principā atbalstīja reģistrēto ceļotāju programmu trešo valstu pilsoņiem. Tajā pašā laikā, principā, atbalst, kamēr es atbalstu RTP ideju, es tomēr gribētu aicināt deputātus padomāt, vai citi risinājumi būtu labāki, lai nodrošinātu efektīvāku robežu pārbaudi. Atsevišķus pieņēmumus varētu apšaubīt. Piemēram, eh, šīs prognozes, ka pieaugtu ceļotāju skaits. Pēdējo trīs gadu laikā statistika rāda, ka šāds pieaugums nav bijis. Un priekšlikums arī pieņem, ka šis jautājums ir aktuāls visā Schengenas zonā. Kamēr statistikas dati uh, rāda, ka atsevišķās vietās šis uh, robežu šķēršošanas skaits ir uh, lielāks nekā cik tur, piemēram, 30% no šiem šāšos gadiem notiek 20 lielākajās Eiropas Savienības lidostās. Jātājums ir par to, vai mēs tiešām izpildīsim mērķus, ņemot vērā to, ka lielākā eh, daļa robežu čērsošanas gadījumu veids Eiropas Savienības pilsoņi uh, un trešo valstu pilsoņi, kuriem ir tiesības tātad šķērsoties robežas. Es domāju, ka mums varbūt vajadzētu koncentrēties uh, uz uh, tātad, uh, to, uh, tiem robežu čērsotājiem, kuriem ir tiesības darīt, piemēram, balsoties uz ģimenes uh, atļaujām vai arī uz šiem daudzkārtējās ie, iebraukšanas vīzēm. Um, Es domāju, ka mēs varētu samazināt tātad um, atvieglot procesu, ieviesot automatizētu robežu kontrolas procesu. Um, tātad šiem daudzkārtējās iebraukšanas vīzu turētājiem varētu atļaut uh, izmantot automatizētu uh, robežas pārbaudas procesu, balstoties uz iepriekš iesniegtajiem datiem. Uh, Un tādēļ mēs gribētu izvairīties no riska, ka mēs radītu jaunu sistēmu, kura varētu pārklāties jau ar citām liela apmēra IT sistēmām, kā piemēram VIS. Ja mēs izmantot tādu automatizētu vai pusautomatizētu uh, robežu kontrolas procesu, uh, tātad, ja mēs to darītu Eiropas Savienības uh, Eh, visnoslogotajās lidostās, tā varētu būt proporcionāla alternatīva. Tas varētu veicināt satiksmes plūsmu un arī mazinātu gaidīšanas laiku uz robežām. Jo lidostās notiek visliel, vislielākais robežu čērsošanas gadījumu skaits. Ņemot vērā ekonomisko situāciju Eiropas Savienības valstīs, ir tiešām jāuzdod jautājums, vai reģistrēto ceļotāju programma ir īstais instruments īstajā laikā. Mums tiešām vajadzētu pievērst vairāk uzmanības finanšu aplēsēm, tātad viedo robežu pakotnes finanšu aplēsēm. Komisija lēš, ka 585 miljonu eiro būtu piešķirti ieceļošanas izceļošanas sistēmai. Uh, Tomēr kopējās izmaksas nacionālā līmenī, balstoties uz komisijas izvērtīju, min 712 miljonu, uh, miljonus. Tātad jūs redzat, ka, cik liela ir atšķirība. Uh, kopīgais, daudzu, kopīgais naudas apjoms abiem priekšlikumiem būtu 1,35 miljardi eiro. Uh, ja 600, vairāk kā 600 eiro būtu piešķirta šai Eh, sistēmai. Tātad skaitlis nav 1,1 miljards, kā to paziņoja komisija. Mēs joprojām gaidām precizējumus, ņemot vērā situācijas attīstību un arī operacionālās sistēmas izmaksas. Tātad dalību, dalību valstīm tas nozīmētu uh, budžetāros ierobežojumus. Tātad kopumā ir nepieciešama 1,35 miljārda eiro, lai attīstītu viedās robežas. Šo skaitli mums vajadzētu nopietni apdomāt. Tātad šis pieaugušās izaugs, izmaksas attiecībā uz SIS-2 arī ir jāpatur prātā. Tātad balstoties uz to eh, cilvēku skaitu, kuri pieteiksies reģistrēto ceļotāju, uh, programmā. Manuprāt, arī šīs aplēses varētu būt, īps, nevarētu būt pārāk precīzas. Komisija tātad to izvērtētu katru gadu, bet es tiešām to ļoti apšaubu, ja mēs ņemam vērā pašreizējo dalībnieku skaitu līdzīgā sistēmā valstīs, kurās ir šīs noslogotās lidostas. Tātad 46 tūkstoši Nīderlandē, 24 tūkstoši Vācijā, 2700 tūkstoši tātad Amerikas Savienotajās valstīs. Komisija šīs ierosinātās sistēmas ir daļa no pakotnes, tās ir sasaistītas. Jā. Un reģistrēto ceļotāju sistēmu varētu ieviest automātiski, un tādā gadījumā zīmogu spiešana pasēs būtu aizstāta ar automātisku sistēmu. Tomēr reģistrēto ceļotāju programmu varat uzsākt arī bez ieceļošanas izceļošanas sistēmas. Vēl joprojām būtu nepieciešami robežu sārgi, kuri pārbaudītu cilvēku uzturēšanās ilgumu un iespiestu zīmogu pasē. Balstoties uz šo darba dokumentu, aicinātu deputātus pārdomāt galvenos aspektus saistībā ar RCP, tātad aspekts, kurus jums nu pat prezentēju. Es vēlētos aicināt izteikt savus komentārus un viedokļus, domājot tātad par tālāku šī ziņojuma izstrādi. Paldies! Priekšsādātājs, paldies! Tagad vārds būs Hīdmana kungam, Eiropas datu aizsardzības uzraudzības struktūras pārstāvam. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka mums ir iespēja izteikties, ka jā, nu, varam prezentēt 18. jūlija viedokli. Es vēlos atvainoties ar astiņas un būtu pelīkungu viegā, kuri diemžēl nevarēja pievienoties šodien sanāksmē, tad jums vajadzēs iztikt ar mani. Es koncentrēšos šo ieceļošanas, izceļošanas sistēmu IIS, jo mūsuprāt tā rada tādus fundamentālākus jautājumus, ja domājam par privātumu un datu aizsardzības aspektiem. Reģistrēto ceļotāju programmai pievērsīšos savu komentāru beigās. Mēs ņēmām vērā referents sagatavotos darba dokumentus, un es domāju, ka vajadzētu uh, koncentrēties uz Zomeras kundzes izvirzītiem diviem jautājumiem - tad nepieciešamību pēc IIS un tās modalitātēm. Mūsu atzinumā mēs izvērtējām jauno, šo jauno milzīgu lielo IT sistēmu sadarību ar um, Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Es domāju, ka ir labi, ka parlaments un jūsu komiteja izmantotu tādu dubultu pieeju izvērtējot IIS. Pirmā lieta, ko ir e, jāņem vērā, ir septītais hartas pants. Nav šaubu, ka tāda sistēma kā IIS iejauc 7. pantā noteiktajās tiesībās. Jautājums ir par to, vai šāda iejaukšanās ir pamatot. Mēs uzskatām, ka 7. pants ir tas pirmais slieksnis, kurš atbildētu uh, uz Zomers kundas jautājumu, proti, vai ir vispār nepieciešama IIS. Un otrais aspekts ir astotais hārtas pants - tiesības uz datu aizsardzību. Astotais pants atļauj, ka personīgie dati tiek apstrādāti, nodrošinot to, ka tiek ievēroti zināmi kritēriji. Un astotais pants nosaka, kā notiek datu apstrāde. Tātad ir jānodrošina, lai IES atbilst šīm minimālajiem kritērijiem. Astotajam pantam vajadzētu atbildēt uz Zomers kundzes jautājumu, vai priekšlikuma modalitātes atbilst hartai. Protams, arī ir sasaiste starp 7. un 8. pantu hartā. Tomēr mēs uzskatām, ka tāda, eh, tā, tādā sistēmā kā IIS e ir nepieciešama šāda dubulta pārbauda. Mūsu atzinums to arī parāda. Uh, Un tad dēļ šīs dubultās pārbaudas rodas nopietnas šaubas par IIS nepieciešamību. Mūsu galvenais ieteikums padoms Eiropas parlamentam būtu izmantot šo e, izvērtēšanu un izdarīt to, veikt to kā daļu no likumdošanas procesa. IIS ir intruzīva sistēma un, un uh, mūsuprāt, ir nepieciešama rūpīga pārbaude. Mūsuprāt, tas ir jau tas pats, ko paredz Stokholmas programma, proti, ka jaunas sistēmas ir jāizstrādā tikai tādos gadījumos, ja esošās sistēmas vairs nav pietiekami efektīvas. Mēs zinām, ka kopš Stokholmas programma ir spēkā, tad komisija ļoti nelabprāt ir vēlējusies ieviest jaunas sistēmas. Jau Eiropas Savienības līmenī pastāv liela mēroga uh, IT sistēmas tieši attiecībā uz robežu kontroli. Vissvarīgākās IT sistēmas pašlaik uh, vēl nav pilnībā īstenotas un vēl nav iz, izvērtētas. Viss tika tikai nesen ieviest un otrā spaudzes Schengens sistēma tika ieviest pavisam nesen. Un es domāju, ka šie apsvērumi ir jāņem vērā. Ja domājam par IIS nepieciešamību, balstoties uz hartas septīto pantu, tad mēs nevaram tātad pievienoties referents nostājai. Mūsu viedoklis nedaudz citādāks. Mēs izvērtējām sadarību atbilstību hartas septītajam pantam un aplūkojām, kāds ir IIS mērķis. Mūsuprāt, tā galvenais mērķis ir cīnīties pret to, lai cilvēki nepalikt Eiropas Savienībā pārāk ilgi, lai nepārkāptu uzturēšanās ilgumu. Un mēs neuzskatām, ka šis mērķis attaisno uh, visu sistēmu. Ja Eiropas Savienība vēlas spērt nopietnu soli pretim tam, lai apkarotu trešo valstu pilsoņu uh, uzturēšanās ilguma pārkāpumus, tad tas jādara ar politikas padomu palīdzību. Tāpat var minēt, ka, in, piemēram, informācijas apmaiņa bija ļoti svarīgs aspekts, kad veida, laikā tika izveidota Schengenas sistēma. Mēs uzskatām, ka bez Eiropas Savienības uh, politikas vai tiesību uh, aktiem uh, šai, šīs sistēmas nepieciešamība ir uh, apšābām. Vēl viens nolūks šai sistēmai ir apkopot statistikas datus. Mēs uzskatām, tas ir tikai papildu mērķis, ne uh, galvenais mērķis. Mēs saprotam, ka statistikas dati ir nepieciešama, lai cīnīties pret robežu šķērsošanas uh, pārkāpumiem. Bet tajā pašā laikā mēs saprotam, ka ir nepieciešama milzīga datu bāze, vai tiešām ir nepieciešams uzglabāt milzīgu apjomu ar anonīmiem datiem. Kafijai tad ir jāapsver iespēja veikt šo uh, robežu kontrolas uh, pasākumu veikšanu uz uh, robežām. Mēs atbalstam tehnoloģijas un IT attīstību, bet atkal rodas jautājums, vai tas ir jādara šādas sistēmas palīdzību. Vēl gribētu minēt uh, astoto uh, pamatiesību hartas pantu. Mēs izvērtējām priekšlikuma modalitātes, uh, kā jau tas uh, ir minēts Zomers kundzes ziņojumā. Es neatkārtošu visu testu pilnībā, jo, bet tajā mēs, um, es gribētu tikai minēt atsevišķus visbūtiskākos elementus. Pirmkārt, Eh, tātad mērķu apjoma samazināšanas nolūkos mēs domājam, ka mērķus priekšlikumā vajadzētu noteikt specifiskāk, konkrētāk. Eh, mums, mēs uzskatām, ka sistēma ir jāveido eh, respektējot privātuma tiesības. Un tātad tiesības argojošajām iestādēm uh, Um, šī pieeja būtu jāierobežo. Priekšlikumā ir teicis, ka sistēmai ir jābūt taisnīgai. Priekšlikumā uh, piedāvātajā uh, veidā mēs uzskatām, ka tas ir uh, pašlaik atbilstoši un pēc trīs gadiem ir paredzēts pievienot arī biometriskos datus. Tomēr mēs rekomendējam uh, tātad eh, stingrākus drošības pasākumus attiecībā uz eh, biometrisko datu izmantošanu. Mēs domājam, ka eh, pietiktu ar četru pirkstu nospiedumu ievākšanu, nevis desmit. Un tagad pievērsīšos reģistrēto ceļotāju programmai. No datu aizsardzības viedokļa, neminot pat neko uh, Encijo kunga minētajām šaubām. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir mazāk problemātisks. Reģistrēto ceļotāju programma ir brīvprātīga sistēma un tā veicinās un atvieglos robežu čērsošanas procesu. Galvenās, uh, galvenais apsvērums tāds, ka šai sistēmai tiešām vajadzētu būt brīvprātīgai. Mēs Tātad, ka cilvēki tā pievienojas brīvprātīgi, bez jebkādas piespiešanas, ir jānodrošina tas, ka nerados, nerodas nekādas negatīvas sekas, ja nu gadījumā cilvēks izvēlas reģistrēties šajā programmā. Noslēgumā gribētu teikt, ka ir paredzēts uh, uzraudzības uh, modelis, ko mēs tagad izmantojam Eurodoc, VIS un SIS sistēmās. Uh, notiek sting, cieša sadarbība ar nacionālajām struktūrām. Mēs uzskatām, ka tā ir gudra izvēle un tā pilnībā sadara ar uh, brīvības, drošības un taisnīgumu aspektiem. Mēs izvērtējam arī sistēmu drošību un izteicām vairākas tehniskas rekomendācijas. Aicinu jūsu komiteju ieskatīties šajās rekomendācijās, jo E, īpaši tām, kas attiecas uz e, drošu informācijas pārvaldību. Paldies! Paldies, Hīmans kungs! Un tagad pievērsīsimies 29. panta darba grupai Bēna kungs. Uh, um. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties e, jums darba grupas vārdā par šo iespēju uzstāties komitejas sēdē. Es uh, tā kā iepriekšējais runātājs arī runāšu galvenokārt par iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, kas mūs interesē visvairāk savā atzinumā. Mēs atzīstam, ka ir nepieciešams veidot integrētu robežu pārvaldību un ka nelegālās migrācijas novēršana ir pamatots mērķis, bet no otras puses mēs apšaubām izsakām šaubas par šīs sistēmas efektivitāti un samērīgumu. Mūsuprāt, šie mērķi netiek izpildīti. Un uh, es gribētu paskaidrot, kādēļ mēs nonācām pie šādu secinājumu. Komisija minu vairākus iemeslus, kādēļ būtu nepieciešams izveidot IIS, bet galvenais uh, iemesls šķiet ir tas, ka šāda sistēma būtu nepieciešama cīņai pret nelegālo migrāciju un uh, uzturēšanās uh, vīzu uh, nosacījumu pārsniegšana, bet mūsuprāt šie mērķi nav īsti pamatoti. Jautājums, vai šī sistēma vispār spēja darboties, un šeit jau mums rodas uh, šaubas. Visa šī sistēma ir liederīga tikai tad, ja var pieņemt, ka visi robežu šķērsošanas gadījumi, kad uh, robežu šķērso trešo valstu pilsoņi, tiek reģistrēti, bet starptautiskā praksē nav precedents šādai sistēmai, ka tiktu reģistrēt arī tas, uh, kā persona izbrauc no valsts pat ASV nav spējusi ieviest šādu sistēmu. Un arī šeit es gribētu atgādināt Eiropas Savienības geogrāfisko situāciju, ka mums ir ļoti garas jūras un sauszemes robežas, kuras šķērso gan autobusi, gan prāmji, gan vilcieni un citi transporta līdzekļi, tīpaši virzienā uz Austrumu Eiropu. Tādēļ, eh, domājot par šādas sistēmas izveidošanu, mums jādomā arī par sekām. Tātad ne tikai statistikas dati būtu nepareizi, ja ne viss tiktu reģistrēts, bet arī varētu rasties gadījumi, ka uh, tiek izsūtīti nepamatoti brīdinājumi. Tikai pieņemot, ka Eiropas Savī, ka jūs uh, esat pārliecināti, ka atbild uz manu pirmo jautājumu ir jā, ka šādu sistēmu izveidot ir iespējams, tad nākamais jautājums būtu šāds. Vai šī IIS spētu patiesībā dot ieguldījumu cīņā pret nelegālo migrāciju un uh, uh, identificēt personas, kas ir palikušas Eiropas Savienībā ilgāk nekā to pieļauj viņu vīzas? Protams, uh, varētu identificēt šīs personas, bet nevarētu noskaidrot to atrašanās vietu. Un, ja kas notiek gadījumā, ja persona neizbrauc no Eiropas Savienības pamatotu iemeslu dēļ, Protams, eh, it kā pirmais solis būtu situācijas noskaidrošana un par eh, komisiju savā sākotnējā paziņojumā norāda uz to, ka galvenā problēma ir šīs personas atpakaļ nosūtīšana uz izcēlesmes valsti, un šādas sistēmas ieviešana ir ļoti sarežģīta, un bez šādas sistēmas neko, neko daudz nevar izdarīt. Un līdz ar to mēs nonākam pie trešā principiālā iebilduma proti kāda bū, kāds būtu šīs sistēmas ieguldījums, palīdzot identificēt uh, personas, kas ir uh, pārsniegušas uzturēšanās atļaujas uh, derīgumu termiņu. Tas uh, būtu iespējams tikai tad, ja būtu iekļaut arī biometriskie dati, bet mums būtu jāskatās uz uh, kontekstu, kas jau pastāv runājot par uh, Uh, SIS-2 un, un citām sistēmām, kur jau ir iekļauti uh, biometriskie dati. Un, un uh, tādā gadījumā šī jaunā IIS attiektos tikai uz tām valstīm patiesībā, ar kurām ir noslēgts bezvīzu režīms un kuras rada mazāku nelegālās migrācijas risku. Un tagad es vēl vēlētos īsumā runāt par trim citiem jautājumiem. Pirmais ir statistika. Ja ietekme uz cīņu pret nelegālo imigrāciju ir ierobežota, tad uh, šādas lielas datu bāzes izveide statistisku apsvērumu dēļ arī ir uh, apšābāma, jo šajā datu bāzē statistikas datos netiktu iekļauts personas, kas uh, ir ieceļojuši nelegāli, un vēl viens jautājums ir izmaksas. Un trešais uh, punkts, uh, par to jau tika runāts iepriekš, ir tiesību sargājošo institūciju iespēja piekļūt šai datu bāzei. Kā jūs, uh, jūs uh, šis jautājums noteikti ļoti nodarbina, un arī mēs uzskatām, ka tas būtu jāņem vērā pieņemot lēmumu. Tātad visi šie apsvērumi kopā manuprāt, izskaidro to, kādēļ mūsu attieksme pret šādu sistēmas izveidi ir kritiska. Uh, pašreizējā laika posmā mēs uh, uzskatām, ka būtu jāšaubās par to, vai šāda sistēmas izveide dotu pareizo signālu. Tas bija viss, ka, ko vēlējos teikt par IIS Un vēl pavisam īsumā par reģistrēto ceļotāju programmu. Tāpat kā Zomēras kundze to teica iepriekš, mēs arī domājām par to, vai tiešām ir nepieciešams izveidot vēl vienu biometrisko datu bāzi, vai nebūtu saprātīgāk izmantot jau šo elektronisko pasu sistēmu. Paldies, tas arī bija viss, ko vēlējos jums teikt. Priekšsēdētājs, tagad uzsāksim diskusiju. Tagad uh, vārds ir jādod ēnu referentiem, bet es saprotu, ka Inču kungs ir ēnu referents Zomers kundzes ziņojumam un otrādi. Uh, Jautājums, vai jūs vēlaties kaut ko vēl komentēt par to ziņojumu, kurām esat ēnu referenti? Dariet to lūdzu īsi, ja ne, tad došu vārdu citiem ēnu referentiem. Enču kungs, es domāju, ka vajadzētu dot vārdu citiem ēnu referentiem pa priekšu, un tad mēs varēsim komentēt uh, diskusijas noslēgumos. Dievs vārds Torvaldu kungam. Jā man būtu daudz ko teikt, bet es aprobežošos ar četriem vispārīgāk rakstura komentāriem par visu šo problēmu kopumā. Es um, nerunāšu šoreiz par datu aizsardzības jautājumiem, jo parlamentā mēs esam vienisprātis par to, ka ir jānodrošina augsts datu aizsardzības līmenis. Uh, Un pie šā jautājuma mēs sadarbojamies ar citiem ēnu referentiem. Un jāsaka, ka mani vairāk satrauc uh, šajā data aizsardzības uh, jomā tas, ka ir tādas sētas durvis visām šīm programmām paredzētas. Varbūt es neesmu tas, kam būtu jāsaka, ka ka nevajadzētu šīs datu bāzes balstīt uz Windows uh, operētāju sistēmu, bet drīzāk varbūt izvēlēties Linux. Bet uh, jūs jau saprotat, ko es domāju. Un uh, tādā plašākā diskusijā mēs arī nesaprotam, par, kādā, par kādiem cipariem šeit ir runa nākotne. Mēs uh, zinām, uh, ka trešā daļa pasaules uh, iedzīvotāji pārvietojas pagaidām savu valstu teritorijā lielākā daļa, bet nevajag šeit uh, iztēloties tādas uh, rožainas uh, ainas, domājot par nākotni, ka it kā mazāk cilvēku ceļos nākotnē. Visi pieejamie dati, uh, gan ANO uh, bēgļu komisariāti, gan citi dati liecina par to, ka notiek plaša iedzīvotāju pārvietošanās, un mēs nevaram noliegt to, ka tas izpaudīsies kā legāla, nelegāla vai cita veida robežu ķērsošana, un mēs nevaram būt tādā muļķa lomā. Runājot par tehniskiem risinājumiem tos es uh, arī nolikšu pie malas šobrīd, jo tas nav varbūt tas uh, vissvarīgākais jautājums šobrīd. Domāju, ka mēs varētu rast ļoti efektīvus tehniskus risinājumus, ja tikai vēlētos tos tiešām atrast. Bet es domāju, ka tas varbūt neiekļauj šās diskusijas aptvērumā šobrīd. Bet vēl viens tāds vispārīgs komentārs ir, ka ja mēs galveno uzmanību pievēršam tiem, tām personām, kas ir pārsnieguši uzturēšanās atļaujas termiņu, tad varbūt mēs raugāmies uz nepareizo mērķa grupu. Cik daudz vispār šādu personu ir un no kādām valstīm tās ir ieceļojušas? Es domāju, ka šāda programma patiesībā traucētu uh, racionālākai, orientētākai diskusijai. Protams, šīs personas uh, arī ir pelnījušas uzmanību, bet e, tās veido pavisam nelielu daļu no problēmas. Mums ir vienkārši jānoskatro, no kurienes šīs personas ir ieceļojušas un kādos apstākļos tās ir palikušas Un uh, arī jādomā par uh, šo cilvēku aizsardzību, tie, piemēram, veselības aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanu un citiem. Tālāk uh, runāšu par Enšu kunga ziņojumu. Jā, demokrātiskie procesi tiešām notiek šādi. Uh, ja mēs īstenojam demokrātisku procesu, tad šāda programma ir nepieciešama, ja ir pieņem šāds lēmums. Bet ja mēs tagad uzsākam diskusiju par to, vai, vai vispār šāds lēmums ir, ir vai, vai tāda nav, tad tas ir bezjēdzīgs, jo šāds lēmums ir pieņemts un mums ir jāpieturas pie šāda lēmuma. Bet ja Uh, parādās iemesli, kuru dēļ gro, būtu jāgroza šāds lēmums, tad to arī var darīt. Bet uh, šobrīd mums ir jāpieturas pie jau pieņemtā lēmuma. Tā tad jautājums par uh, reģistrēto ceļotāju programmas nepieciešamību. Mērķis ir atvieglot pasažieru plūsmas un mazināt sastrēgumus. Es domāju, ka tas ir pamatots mērķis un ka nav, arī šobrīd nav ierosināti citi risinājumi, un tādēļ varbūt vajadzētu izmantot šo viedo robežu iniciatīvu un darīt visu, ko spējam. Tālāk jautājums par to, vai nevajadzētu varbūt uh, programmas izveids vietā veicināt vienkārši uh, glūdāku, vieglāku Eiropas Savienības pilsoņu plūsmu pāri robežām. Manuprāt, tas būtu pilnīgi lieki, jo tas jau tiek darīts šobrīd. Un patiesībā šīs ierosinātās RCP programmas mērķis ir atvieglot iebraukšanu trešo valstu pilsoņiem. Un eh, runājot par eh, eh, Schengens robežu un par pārbaužu atvieglošanu tām personām, kam ir vairāk reiz lietojamās vīzas. Jautājums, kādēļ mēs vēlamies dot priekšrocību šīm personām salīdzinot ar ar tām personām, kam šādas vīzas nav. Un nu, šeit rodas tāda neskaidrība. Un uh, noslēgumā vēl jāatzīst, ka pašreizējā robeža, robeža pārvaldība neveicina biežu robežu ķērsošanu tiem cilvēkiem, kuri bieži iebrauc uh, Eiropas Savienībā. Te tika teikts, ka galvenā plūsma notiekot caur, caur lidostām, bet es gribu teikt, ka tas nav taisnība, ka uh, vairums Krievu, kas iebrauc uh, Somijā, ir tik tik liels, ka mēs vairs izmantojot mehāniskās metodas un tradicionālās metodas netiekam galā. Un tagad uh, Zamers kundzei atbildot, uh, būtu jau, protams, labi runāt vāciski, bet mana vācu valoda nav tik laba, lai es varētu visu pateikt, tad runāšu tomēr angliski. Uh, šķiet, ka šeit ir pārpratumi vai. Uh, nesaprašanās runājot par uh, IIS, bet manuprāt, mēs ar Zomers kundzi domājam līdzīgi, bet varbūt mums nevajadzētu galveno uzmanību pievērst tām personām, kas pārāk ilgi uzturs Eiropas Savienībā, uh, lai šo diskusiju nenovirzītu no galveniem mērķiem, bet es domāju, ka mēs varam dažas no šīm problēmām tomēr atrisināt. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vielen Dank. Um, ich möchte auch. Paldies. Es arī runāšu par smart borders un ieceļošanas izceļošanas sistēmu jo līdz ar to īstenībā mēs līdz ar to ieviešam vienu no dārgākajām sistēmām pasaulē un datu bāzi, kas paredz pirkstu nospiedumu noņemšanu. Un mēs jau no paša sākuma esam kritizējuši, ka mēs esam ļoti piesardzīgi. Ja mēs nezinām, kādam nolūkam visu to darām, tad mums ir uh, nopietna problēma ar to. Mums jāsaprot, tad, cik daudz cilvēku, protams, uzturas Eiropas Savienībā un cik daudz no tiem pārsniedz uzturēšanas ilgumu. Uh, cik no tiem ir ieceļojuši legāli, cik nelegāli un tam līdzīgi. Tas, protams, ir svarīgi. Bet, lai panāktu tikai labu statistikas eh, rādītājus, nu, tas, manuprāt, ir nepieņemami. Tad jau nav nepieciešama nekāda milzīgās datubāzes. Un vēl par tādām izmaksām. Papildus. Datu uzraugs Eiropā skaidri vēlas, lai mēs pateikt, pasakām, ko mēs vēlamies izstrādāt un panākt Mums ir 26 atšķirīgas politikas. Ko tad valstis iesāk attiecīgi ar personām, kas pārsniedz uzturēšanās ilgumu? Un ja mēs neieviešam vienotu sistēmu, tad nav arī jēgas vienotai datubāzē. Papildus izmaksas jautājums. Komisija saka, ka tas maksās vairāk kā miljardu eiro. Salīdzinot ar citām lielajām datubāzēm, mēs zinām, ka īstenībā tas arī vēl var būt daudz dārgāk. Piemēram, VIS un CIS 2 ASV, piemēram, apturēja savu ieceļošanas, izceļošanas sistēmu un pateica, tas ir par dārgu un saglabāja tikai ieceļošanas sistēmu, nevis izceļošanas sistēmu. Un es domāju, ka arī Eiropa mums varbūt jārīkos līdzīgi. Mēs šobrīd piedzīvam krīzi, mēs redzam, kas notiek Grieķijā, Spānijā un citur. Visu laiku mēs uzspiežam taupības pasākumus, samazinām pensijas, cilvēkiem vairs nav piekļuvis nopietnai saprātīgai veselības aprūpas sistēmai, un mēs viņam tā uzspiežam, ka, pasakām, jums vajag jātērē papildus nauda, lai apkopot tikai statistiku, un tas ir nepieņemami. Ko tad mēs skatīsimies acīs jauniešiem bezdarbniekiem? 50% no tiem ir bez darba atsevišķos reģionos. Mēs šeit savukārt runāsim par lielas naudas tēriņiem, tādās schēmās, kur mums nav izskaidrs, kam tas viss vispār vajadzīgs. Un, pirmkārt, jau mums pašiem šeit nav skaidrs, ko mēs vēlamies panākt. Zomers kundze, jūs pieprasat, lai dalībvalstis jau no paša sākuma šo ieceršanas izceļošanas sistēmu izmantot ne tikai robežu kontrolē, bet arī, lai cīnītos pret uh, kriminālu pārkāpumiem, nodrošinot arī policijai piekļuvi mm, ieceļotāju pirkstu nospiedumu datu, datiem. Mūsuprāt, ir vairāki, protams, arī bija uh, soļi, kas tieši to ir novērsuši. Piemēram, Vācijā uh, ir skaidri pateikts, ieviešot biometriskās pasas, mēs neļaujam šos datus izmantot tiesību sakošiem iestādēm, jo uzskat, ka ir svarīgāk aizsargāt personu privātās dzīves neaizskarimību, iepratīm policijas, kā arī savākties no vairāk datus. Francijā tas tika atzīts pat par pretkonstitucionālu soli. Nīderlandē arī apturēja šādu projektu. Uh, Un uz kādu pamatu tad mēs vēlamies šādu datu bāzi ieviest trešo valstu pilsoņiem? Arī viņiem ieceļot Eiropā ir jāpanoro tāds pašs Eiropas aizsardzības tiesības. Kā mēs varam tik diskriminējuši attiekties pret trešo valstu pilsoņiem, pieprasīt viņu pirkstu nospiedumus, ja Eiropas dzīvotājiem tas ir aizliegts? Nevar taču uzreiz iziet a priori, kā ārzemnieki uzreiz ir krimināli noziedznieki. Mēs jau savā sarunās esam vairākus norādījuši, ka šobrīd tehniski tas nemaz nav iespējams. Nodrošināt uzreiz tādu raitu prikstu nospiedumu noņemšanu, tas uzreiz radītu papildus rindas, līdz ar to mums nav viss skaidrs, kā uzreiz varam izmantot biometriskos datus. Mums nav šāds pieredzes vīzu informācijas sistēmā, mums ne šādu pieredzi. Mums ir bijuši viens privāts projekts, kas norāda, ka tas prasa vismaz trīs minūtes, lai noņemtu personas pirkstu nospiedus. Tas ir papildus trīs minūtes uh, par katru cilvēku robežu kontrolas uh, brīdī. Jūs saprotat, kādas rindas tas radīs? Un ja papildus vēl pieaug ražot uh, ceļotāju skaits, tad saprotat, kas notiks lidostās. Lidostu pārvaldnieki jau šobrīd norāda, ka viņiem nav iespējams norožināt pietiekami daudz telpu garām cilvēku rindām. Galu galā, un tad jūs gribat visus samest kopā? Pētniekus, akadēmiķus, ceļotājus, studentus, ekonomikas eh, pārstāvjus. Uh, Tāpat nav arī izvērtēta ietekme nec uz to, ko tad nozīmēs eh, šī priekšnosprieduma paņemšana uz pamattiesībām un papildus eh, gaidīšanas laiku. Referents kundze, jums uzreiz vēlaties kaut ko tādu ieviest, tad jums jāapsaka. Ja jūs vēlaties kā risināt pie automatizēto kontroli, nu tad, protams, tas arī vēl jāpārbauda. Bet, nu, svarīgākais, kur mēs tieši vēršamies, ir pret šo tiesību sargājošo iestāžu piekļuvi datubāzē. Komisija par to īstenībā nav skaidri to noformulējusi, nav pateikusi, ko tas nozīmē attiecība pamatiesība ievērošana, ko nozīmē šis gaidīšanas laiks un ko nozīmē robežu vispār spēja nodrošināt šāds pakalpojums. Mums tas viss ļoti nopietni jāpārbauda. Mums ir jāskatās, kas reāli notiek un cik papildus tad vēl tas um, laika prasīs. Tā kā ir jāpieprasa parlamenta ietekmes novērtējums. Un es ceru, ka arī citi sapratīs, ko tas nozīmēs lidostām, ko tas nozīmēs pamatiesībām Eiropas ekonomikai. Es ceru, ka jūs atbalstat manu argumentāciju. Priekšsādātā izteikšos pavisam īsi. Es runāšu par ieceļošanas, izceļošanas sistēmu. Es to atzinīgi vērtēju, un arī mani kolēģi. Mēs atzinīgi vērtējam šo ideju, šī sistēma palīdzētu samazināt. Tīri teorētiski tas samazinātu nelegālo migrāciju. Un tas palīdz arī dalībvalstīm šos jautājumus risināt no savas skatu punktu. Tomēr esam arī saskatījuši vairākas problēmas varbūt ne pats priekšlikums, bet gan jautājums par to, kā tas praktiski notiks. Esmu pats piedzīvojis, ko nozīmē informācijas sistēmu uzstādīšana. Gan politiskās sistēmas ietvaros, gan ārpus tās. 80. gados mana juridiskā firmā bija jāievieš jaunā tātad tekstu rakstīšanas programmas un arī grāmatvedības programma, tas bija 100 megabaitu um, datu bāze uzglabāšana, kas izskatījās vēl lielāka telpa nekā šeit, un um, tur vajadzēja liela ventilācija un tā tālāk. Pašai programma bija milzīgs problēmas, tur visu laiku vajadzēja aktualizēt un radās visu laiku jaunas problēmas. un tad papildus šeit manu sistēmu salgojot ar lielām sistēmām, kas tika ieviest visā apvienotā karalistē, te mēs redzējām, kas tika ieviest veselības reģistrācijas sistēmā, veselības aprūpas norošināšana un tā tālāk, un arī robežu kontrolē. Un papildus šais izmaksas, ko tas viss strādā, tas viss reizēm var vispār dubultot, nescik reizi pieaug un vispār nekontrolējami. Un līdz to es apzinos reāli, kāds varētu būt šīs investīcijas, ko nepieciešams, lai nodrošinātu sistēmas darbību. Tā kā katrā ziņā, ja mēs skatāmies iekšējais drošības fonds, kas Eiropas Savienībai noteikti 2014. līdz 2020. gadam, mums jāskatās, vai mēs tiešām spēsim nodrošināt budžetu un arī to kontrolēt. Vai arī mēs pieļaujam risku, ka mēs vilsimies un ka mēs nepareizi aprēķināsim izmaksas. Uh, un vai mēs kaut kādā veidā spējat izkontrolēt tālākos līgumus, ko mēs parakstīsim, nepieļaujot, ka tur izmaksas nesik reiz pieaug. Tālāk par datu izmantošanu tiesību sargājušie iestāžu darbā. Es domāju, ka tas ir pareizi un tam ir jābūt skaidrai arī noteikumam jau no šīs sistēmas pašas pirmās dienas. Nevis uh, papildinot kompetences tajām sistēmām, kas jau ir šobrīd spēkā. Uh, Tas nav labākā praksa, piemēram, vīzu informācijas sistēma vai Eurodac um, vai arī citas, kur mums radušās vēlāk problēmas. Nopietni mums arī jāizmanto biometrisko datu izmantošana pirms pieņemam šo lēmumu. Es domāju, vienkārši vajag paskatīties jau uz citu valstu īpašā SV pieredzi, kas ir ieviesuši biometrisko mm, datu sistēmu par milzīgām izmaksām. Nu labi, ASV, protams, darbojas tur lielākos apjomos, bet tie ir miljardi dolāri. Un viņi grūti tagad, viņi nemaz nevar pateikt, ko te viņi, kāds ir īstais ieguvums. Nu labi, es negribu izklausīties tāds, kurš saka, ka nekā tas nedara. Nu, es zinu, ka visi mani kolēģi parasti izskatās skeptiski par Eiropu kopumā, bet. Uh, es tādā ziņā neesmu skeptiķis, bet tikai gribu aktualizēt konkrēts varbūt bažas. Es nesaku, ka viss tas ir nepareizi, bet nesaku arī, ka viss tas ir brīnišķīgi. Mums ir jāskatās galvenokārt, lai mēs kontrolējam budžetu, izdevumus un jāskatās reālā jau pieredze, kā tad ir ieguldījums un kāda ir atdeve. Es atvainojos, ka izklausies nedaudz rūkti, bet uh, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Paldies, Kirkopungs! Tātad vārds citiem. Maķiekundze. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Jā, priekšsēdētāji saka, es ierosinu tagad izteikties īsāk citiem deputātiem, jo esam jau atpalikuši no grafika, un mums vēl viens darba kārtības punkts ir jāizskat šorīt. Uh, Jā, tā kā daži citi kolēģi, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs, bet to varētu vēl uzlabot. Proti, runājot par izmaksām, kā to uh, norādīja Enčiju kungs, ka šeit ir uh, 1 miljārds 325 miljoni, tās ir tā milzīga summa un uh, šīs izmaksas vajadzētu samazināt. Protams, pilsoņi sūdzās par Eiropas Savienības robežu darbību, robežu um, pārvaldību un šeit uh, pastāv trūkumi un šos trūkumus vajadzētu novērst. Bet uh, runājot par biežo ceļotāju programmu, reģistrēto ceļotāju programmu, varbūt, ka komisijas ierosinātais tā saucamais žetons nav tas labākais risinājums, ka mums vajadzētu drīzāk mācīties no ASV pieredzes. Šķiet, ka š, eh, ASV sistēma labi darbojas, kādēļ gan mums nemācīties no ASV pieredzes, un tas radītu arī mazākas izmaksas. Uh, Tātad ASV pieredze man šķiet interesantāka. Runājot par iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, manuprāt, nevajadzētu um, izslēgt to, ka tiesība aizsardzības iestādēm būtu piekļuve šai sistēmai jau no paša sākuma, lai būtu pieejami biometriskie dati. Protams, mums ir jāievēro pamatarta, un viss ir uh, pareizi jānostāda savās vietās jau no sākuma, bet kā, kādēļ izveidot šādu sistēmu, ja policija tā ir nedrīkst piekļūt? un galu galā šī eh, viedrobežu sistēma tiek veidota, lai cīnītos pret noziedzību un nelegālo imigrāciju, jo tas mums tiešām var palīdzēt eh, cīņā pret nelegālo imigrāciju. Katrā gadījumā runājot par šīm rindām uz robežām, kā tās novērst, manuprāt, uh, tās izdosies novērst, ieviešot pirmo pakotni par pasažieru plūsmu veicināšanu, piemēram, runājot par, par pasažieriem, kas bieži ieceļo no trešajām valstīm. Es domāju, ka šī pirmā regula situācija atrisinās, un mums nevajadzētu par to uztraukties. Romero kungs. Romero. Presidente, es que creo que la señora Sipel... Paldies, priekšsādātāji. Piedošana Sipels kundze bija pirmā. Jā, paldies, priekšsādātāji. Pareizē ceļotā programmu. Īs komentārs. Es domāju, ka šī programma jāvērtē ļoti kritiski. Te ir liels jautājums par to, vai cilvēki tiek pakļauti nepieciešamai bezjēdzīga kontrolei, un otrs puses vēl jāpārbauda, vai tomēr atsevišķas personu grupas netiek diskriminētas. Šeit jāsanāk, ka tiek piedāvāts tikai atlaižos režīms atsevišķām personu grupām. 29. panta grupa. Nu, mēs jau nevēlamies, lai visi ceļotājus uzreiz kontrolētu, izkontrolēt, un es tiešām domāju, ka no otras puses mēs nedrīkstam pieņemt, ka mēs visu laiku runājam tikai par tiem, kas ierodas savu lidostām, bet kā arī tikpat labi arī ar ceļu, dzelzceļu vai kuģi. Un tikpat labi arī ar automašīnu. Samērs kundze sacīja, kāpēc vispār nepieciešams šeit ir uh, labāk aizvietot zīmogu ar elektronisko ierakstu. Un papildus viņa norādīja uz to, ka jau ir arvien vairāk atviegloto vīzu režīmu un tad jau varbūt vispār vajadzētu atteikties no atvieglotu vīzu režīmu nolīgumiem. Jo tad jau senāk, ka mēs paši radām šīs problēmas parakstot šos nolīgumus. Tālāk par ieceļošanu nu, nelegālo ieceļotāju skaitu. Un ne, nu, tāds tagad pārplūd nu, milzīgi tā kā pieplūdums un domāt, ka visi no viņiem ir teroristi, noziedznieki un tam līdzīgi. Tur nav nekāda statistikā pamatā domāt. Vienlaiks mēs ļoti labi zinām, ka daudz nelegālie imigranti, kas uzturās Eiropas Savienībā, vienkārši nespēja iekļauties darba tirgu, jo viņiem neļauj to, jo viņi ir nelegāli, un līdz to viņi strādā nelegāli un arī nesaņem pienācīgu samaksu un nonāk valsts nevēlamākā situācijā. Ko tas nozīmē, ka persona Uh, nu labi, jūs zināt, ka kāds ir pārsniedz uzturēšanās atļauju, bet vai jūs zināt, kur šī persona atrodas? Zomērs kundze saka, nepie, ne tikai pirkstu nospiedums, bet arī sejas atpazīstamību vajag iet nodrošināt. Nu, ko tas nozīmē, ka visur tad izsekosim cilvēkiem, arī uz uh, tramvaju pieturās, un kur tikai mēģināsim viņus atpazīt, noķert, tikai tāpēc, ka viņi pārsnieguši uzturēšanās atļauju uh, ilgumu? Es uzskatu, ka neiznībā mēs šo termi, sistēmu neizmantosim tikai viss e, migrācijas nolūkos, bet arī daudz citu jautājumu. Zināk, ka Big Brother visur ir klātsošs. Tad ir mūsu aktuālās diskusijas vienkārši padara mūs smieklīgus. Mēs ļoti labi zinām. kā valsts, kurām nopietni nepieciešami dati, viņiem nevajag nekāds nolīgums, un viņi tāpat dabū tos datus. Uh, Un mēs zinām, kāda ir vēl mūsu pieredze. Viss tas tikai būs ļoti dārgi, tas ir nesamērīgi, neatbilstīgi situācijā atsevišķās dalībvalstīs, apzinoties sociālos jautājumus, bet jautājums, vai kādam tam ir jēga. Nu, tas ir absolūti ne, nesamērīgas izmaksas un atdeve. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties Zaumērs kundzei un Enčija kungam par sagatavotajiem dokumentiem, un es varu pievienoties viņu uzdotajiem jautājumiem. Vai mums ir tiešām nepieciešams šīs sistēmas, kādu pievienotā vērtību tās var sniegt? Vai šīs sistēmas ir labākais veids, kā sniegt mums vajadzīgos risinājumus? Es saprotu, ka Zomers kundas viedoklis, viedoklis ir optimistiskāks, Ensiju kungs ir piesardzīgāks. Arī es atbalstītu tādu piesardzīgāku pieeju attiecībā uz šīm sistēmām. Un es vēlētos uzdot piecus jautājumus. Pirmais, ko mēs iegūstam ar šīm sistēmām? Kā jau kolēģi norādīja, un arī kolē, uh, kolēģi no datu aizsardzības iestādēm norādīja, tas, ko mēs iegūstam, ir informācija par uzturēšanās ilguma pārkāpumiem, bet mēs neiegūstam nekādu informāciju par to, kur varētu atrasties šie cilvēki. Mēs neiegūstam nekādus jaunus risinājumus, lai, kas veicinātu atgriešanas procedūras, uh, mēs neiegūstam nekādus jaunus risinājumus situācijām, kurās trešās valstis nesadarbojās atgriešanas procedūrās. Man rodas iespējas, ka tas, ko mēs iegūstam ar šīm jaunajām sistēmām, nav pārāk būtisks. Otrs jautājums ir jautājums, kuru uzdeva jau Kirkhopa kungs. Vai tas darbosies? Kā jau esam redzējuši, tad ASV var šo desmit gadu laikā ir izspēlē, iztērējuši milzīgas naudas summas, un sistēma īsti nedarbojas. Vai tā darbosies tagad Eiropas Savienībā? Vai mēs tiešām sagaidām, ka mēs būsim veiksmīgi? Trešais jautājums. Kāda būs izmaksas? Es klausījos Enčiju kungu ir jau skaidrs, ka 1,1 miljards kļūs par 1,35 miljardiem, bet atceros, kad komisija pirmoreiz nāca klajā ar SIS-2 priekšlikumu, no sākuma tika runāts par 25 miljoniem. Un gala izmaksas beigās bija 65 miljoni. Un, ja mēs vēlamies tad izmantot šo naudu, ko komisija piešķīra dalībvalstīm šap ārējās palīdzības fondiem, tad mēs jau runājam vairāk par 95 miljoniem. Tātad kopumā mēs runājam tad par milzīgām izmaksām no sākuma, bija paredzēta, ka atgādināšu tikai 23 miljoni. Tagad mēs runājam par 1,1 miljārdu sistēmai, kas ir piecreiz, tas jau ir piecreiz vairāk nekā priekš SIS 2, un tas tikai, tā ir tikai pirmā aplēse. Kādas te būs gala izmaksas? 5 miljardi? Neviens nevar uz to atbildēt. Un ceturtais jautājums. Vai jūs zināt, ko jau mēs varam darīt, Kā jau 29. panta darba grupas pārstāvis jau teica, mēs esam tikai pašā SIS-2 sākumā. Projām notiek vīzu piešķiršana. Es domāju, ka mums vajadzētu pagaidīt uh, un izvērtēt vēlāk, kādi ir no šīm sistēmām uh, iegūstamie labumi. Mēs vēlamies izvairīties no funkciju dublēšanās. Es nedomāju, ka būtu liederīgi tērēt naudu, veidot jaunas sistēmas, kad mums jau iespējams ir pieejamas sistēmas, kas. Uh, Un tad piektais jautājums man ir par datu aizsardzību. Es nevēlos atkārtot pārstāvju no datu aizsardzības iestādēm jau norādīja, ka pastāv nopietnas bažas par datu aizsardzību abās jaunajās sistēmās. Priekšsēdētāji nobeigumā vēlos teikt, ka jau 2012. gada februārī uh, konferencē, ko organizēja uh, Dānijas prezidentūra Kopenhāgenā, to apmeklēju es kopā ar Enšiju kungu, un jau šajā konferencē izvirzījās nopietni jautājumi par viedo robežu pakotni. Tolaik es norādīju, ka ir Eiropas Savienībai prioritārāki jautājumi. Un mēs uzstājām uz tādu viedo robežu pakotnes pārcelšanu uz vēlāku laiku. Uzsvērām, ka jau esošās tehnoloģijas un sistēmas vajadzētu pilnībā īstenot pirms mēs izveidojam jaunas liela mēroga IT sistēmas, un es vēl joprojām pieturos pie šī viedokļa. Paldies, Romero kundze! Paldies priekšsādātāji. Šajā iepriekšējos likumdošanas periodos mēs esam runājušies par tādām sistēmām kā, cīn, kā cis, cis un vis. Mēs esam iztērējuši gan 90% no pieejamā budžeta. Ja mēs aplūkojam budžeta apsērums Un ja mēs padomājam par naudas summām, tas ir vienkārši skandalāzi. Cilvēki, kuri dzīvo Eiropas Savienībā, mēs varam pieņemt, ka viņi nav slikti cilvēki, un ja nu viņiem gadās pārkāpt savu uzturēšanās ilgumu, varbūt tam ir pamatot iemesli. Varbūt mums vajadzētu veikt nopietni izvēr, ietekmes izvērtējumi, lai izvērtētu pašreizējo situāciju, nevis uh, Eh, radīt jaunas sistēmas. Gan arī visi, kur jau ir izteikušies, ir paudījuši savas uh, bažas. Um, šeit šīs jaunās sistēmas tiek uztvērts kā tāds brīnums, kas atrisinās visas problēmas. Katru reizi, kad kāds piemin jaunas viedas sistēmas, es sāku nedaudz uztraukties mēs automātiski pieņemam, ka visi šie uzturēšanās ilguma pārkāpēji ir automātiski noziedznieki vai teroristi, bet tā nevar darīt. Varbūt mums vajadzētu eh, tātad izvērtēt, kādas ir šo Eiropas iedzīvotāju pamatiesības. Kāda Mums vajadzētu izvērtēt, kāda ir situācija, kāda ir viņu tad trešo valstu pilsoņi, kuri dzīvo Eiropas Savienībā darba apstākļi, kādas viņu tiesības uz dzīves vietu un citas. Eh, tā vietā, lai mēs tagad ieviestu tādas represīvas pakotnes. Šķiet, ka mēs automātiski pieņemam, ka visi, kuri pie mums ierodās, ir vai nu teroristi vai vēlas ļaunprātīgi izmantot apstākļus, uh, Kā ir iespējams, ka komisija prezentē šādu veidu priekšlikumus? Nākamā Korats bilde. Korats bildes kundze. Es atbalstu abus ziņojumus, un es atzinīgi vērtēju arī šo, šo pašreiz notiekušo diskusiju, jo ir pilnīgi skaidrs, ka paliek, joprojām ir atvērti jautājumi, kas ir jāizdiskutē. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu drošību mūsu pilsoņiem, lai mums būtu modernas un efektīvas robežu kontrolas sistēmas. Uh, acīm redzamiem mūsu dēļ. Bet mums jau pastāv jaunas sistēmas. Mēs nesen pieņēmām uh, priekšlikums par SIS un VIS. Un es piekrītu, ka no sākuma vajadzētu izvērtēt, kā darbojas jaunās sistēmas, vai pārbaudīt, vai tās darbojās, un tad vajadzētu mācīties no mūsu pieredzes un domāt varbūt par tālāku attīstību. Un otrs jautājums, kas jau izskanēja, bija par uh, Uh, izmaksām un efektivitāti. Izmaksas uh, tīri no finansiāla viedokļa, un pēc jādomā arī par administrīvo slogu, kas radīsies dalībvalstīm. Atsevišķās dalībvalstīs ir uh, simts, piemēram, ie, ieceļošanas punktu, un es pat nerunāju par dažādiem konsulātiem un par infrastruktūru, kas būs nepieciešama viņiem, lai varētu īstenot jaunās prasības. Eh, datu aizsardzības uzraugi jau arī uzdeva ļoti svarīgus un būtiskus jautājumus. Paldies jums par to. Mums ir plašāk jādiskutē par datu aizsardzības garantijām, par privātumu un eh, proporcionalitāti, kā arī iegūstamajiem drošības labumiem. Es domāju, ka tagad būtu svarīgi uh, izve, uztver to sistēmu kā pilnīgi brīvprātīgu. Varētu būt dalība valsts, kuras uzskatītu to par liederīgu un vajadzīgu, kamēr citas uzskatītu, ka tā būtu pārāk dārga, nevajadzīga. Uh, es domāju, ka pieeja vajadzētu būt proporcionālākai un elastīgākai. Es uh, priecāšos piedalīties arī tālākās diskusijās. Paldies! Nākamā runātāja Intveldes kundze. Es nedomāju, ka šis valsts iestāžu un milzīgu IT projektu apvienojums ir ļoti, tā, ka tā ir tāda laimīga savienība. Lielie projekti vienmēr iziet ārpus budžeta aplā, aplēsēm, tie bieži vien rada vilšanos. Mēs to esam redzējuši jau bieži. Un katru reizi, kad komisija nāk klajā ar šādu veidu priekšlikumu, uh, Un man tā izskatās pēc vienas no tādām programmām, ko redzam pa televīzijā, kur tiek reklamēti produkti, kas varētu atrisināt problēmas, kuras jūs pat nezinājāt, ka jums ir. Es domāju, ka ekonomiskās krīzes laikā ir labāka veida, kā iztērēt 1,1 miljārdu eiro, kas galā beigās ticamāk būs 5 eh, miljardi. Ir īpaši Dienvidē Eiropā, ja mēs skatāmies uz 50-60% bezdarba jauniešu vidū, vai tad pareizi atbildi šo problēmu ir viedo robežu uh, programma, un kā Elio kungs jau pareizi norādīja, ka situāt, kāda ir situācija ASV. Pat ja ASV nav spējusi veiksmīgi īstenot šo sistēmu, kas liek mums uzskatīt, ka Eiropas Savienība būs labāka, kas liek mums domāt, ka Eiropas komisija ir efektīvāka par ASV uh, drošības struktūrām žēl, ka Kirkhopa kungs ir devējis projām tagad, bet ir pieredze, ka, ka var rasties neparedzēts problēmas. Uzņēmums, kurš ticis uh, nolīgts, uh, ievies šo sistēmu, varbūt vairs neeksistē un rada tā, tā tālākas problēmas. Es domāju, ka sākumā mums ir jāatbild uz galveno jautājumu, kādas problēmas mēs atrisināsim jaunajām sistēmām, jo pašlaik to mērķi ir diezgan neskaidri. Pirmais, ko komisija saka, mēs atvieglosim ceļošanu, rindas būs īsākas. To esam darījuši jau iepriekš. Es dzirdēju um, um, arguments no citiem cilvēkiem par uzticamo ceļotāju programmām un citām. Es nezinu, vai jūs esat piedzīvojuši tagad īsākas rindas lidostā. Es personīgi nē. Uh, tad otrs norādītais mērķis ir uzturēšanās atļauju, atļautā uzturēšanās ilguma pārkāpējs. Bet tiklīdz cilvēks ir iebraucis Eiropas Savienībā, viņi var doties uz jebkuru valsti, mēs viņus vairs neatradīsim. Var teikt, ka kādu dienu policija vai tieslietu iestādes vai varbūt uh, slepeniem dienesti, ka viņiem būs piekļuva šai datubāzē. Es neesmu dzirdējis vēl tādu labu pamatotu argumentu visai sistēmai, un pašlaik es domāju, ka mums vajadzētu no tās atteikties. Priekšsēdētājs, esam uzklausījuši interesantu diskusiju, tagad vērsīšos atkal pie referentiem. Nē, nosākuma komisija. Vēl joprojām neesam dzirdējuši komisiju. Priekšsēdētājs aicina izteikties īsi, jo ir jau aizkavēšanās no paredzētas darba kārtības komisija. Es izteikšos pavisam īsi, jo e, mēs jau dzirdējām ļoti e, daudz jautājumus, tādēļ priecājos, ka mums ir kaut vai īs brīdis piešķirs, lai atbildētu uz tiem. E, viens no biežākajiem jautājumiem bija par nepieciešamību un proporcionalitāti, proti, vai sistēma ir vajadzīga un vai tā ir samērīga. Mūsu atbilde, protams, ir jā. Un tas nav tikai tādēļ, ka mēs uzskatām, ka ekonomiskās krīzes laikā mums ir nepieciešama vēl viena dārga sistēma. Mēs apzināmies, kādā ekonomiskajā kontustā, kontekstā nākam klajā ar šādu priešlikumu, un uh, mēs esam, mēs apzināmies, kāda ir mūsu pieredze izstrādājot citas iepriekšējās sistēmas, visu SIS2, un tieši mācoties no kļūdām ieviešot uh, iepriekšējās sistēmas, mēs uh, tagad labāk zinām, kā izveidot šādas sistēmas, kā padarīt tās izmaksu efektīvas. Un tieši šī pieredze, ko esam guvusi, uh, ir uh, tātad izmantota, lai sagatavotu jūsu priekšā esošo priekšlikumu. Tātad, kāds ir pašreizējais aptvērums? Es dzirdēju daudz komentārus par uh, migrāciju, par ilguma pārkāpumiem. Es domāju, ka viens no galvenajiem mērķiem IIS e sistēmā nav tāds. Galvenais mērķis ir palīdzēt robežsargiem. Tad, neatkarīgi no tā, vai uzticamies dažādiem pieņemumiem vai nē, bet balsoties uz pašreizējo situāciju, robežsargi saskaras ar problēmām, un, protams, viņi nepareizi tiek īstenots Schengens kodeks vairāk šīs komitejas deputāti jau izteicās par ārējām robežām un par to, vai robežas sargi reģistrē visus izceļotājus un vai ir pietiekama kapacitāte. Jā, pašlaik robežsargi katrā robežu kontrolas punktā, neatkarīgi vai tas ir jūras, gaisa vai sauszemes eh, robežu kontrolas punkts, viņi reģistrē visus ieceļotājus un izceļotājus. Tas tiek darīts uz papīra. Pasē tiek iespiedz zīmogs. Tas prasa laiku. Tā ir ļoti vecmodīga metode, kuru izmantojam uz mūsu robežām. Tātad šo sistēmu galvenais mērķis ir nevis vajāt uzturēšanās ilguma pārkāpējs Eiropas Savienībā. Galvenais nolūks, mērķis ir atbilstoši un moderni Eh, darboties, strādāt uz mūsu robežām. Es nerunāju par kādiem, kādām aplēsēm vai pieņēmumiem, es izēju no pašreizējās situācijas. Tas ir galvenais mērķis. Visi pārējie ir tikai papildu mērķi, bet arī tie ir svarīgi. Ir svarīgi zināt, kuri cilvēki pārkāp savu uzturēšanās ilgumu, iestādēm tas ir jāzins, un kuri tad var izmantot attiecīgi attiecīgās politikas, lai risinātu situāciju. Jau eksistē politika par uzturēšanās ilguma pārkāpējiem. Viņi ir nelegālie, tātad neregulārie migranti, laikā, kad viņi pārkāp savu uzturēšanās ilgu. Mums jau Eiropas Savienības un nacionālajos līmeņos pastāv politika, kā rīkoties šādā gadījumā. Problēma tāda, ka mēs nezinām, kuri ir šie cilvēki, un jaunā sistēma kompetentajām iestādēm sniegs nepieciešamo izējas punktu, lai viņi varētu e, izmantot jau esošās politikas attiecībā uz neregulāro migrāciju. E, gan datu aizsardzības uzraugs, gan 29. panta grupas pārstāvis, gan arī deputāti e, jau uzdeva jautājumu par milzīgas datu bāzes izveidi un vai tas ir samērīgi un kādēļ mēs to vispār darām. Es vēlos vērst uzmanību uz šo laika posmu, kur esam iekļaujuši savā priekšlikumā. Manuprāt, tas ir ļoti samērīgs un eh, rapercināls. Tātad šie laika posmi attiecībā uz ieceļošanu un izceļošanu, tie uh, atbilst jau Schengens kodeksā noteiktiem laikā, kad šis laika loks tiek pārkāps, tad dati tiks dzēsti. Uh, šie datu uzglabāšanas per, laiks, ko mēs paredzam mūsu priekšlikumā, nosaka, ka dati netiks uzglabāti ilgāk kā uh, atļautā, atļautas uzturēšanas ilgums Schengenas uh, zonā. Tātad dati tiks saglabāti ilgāk tikai pārkāpēja gadījumā, un tas ļaus kompetentajām iestādēm attiecīgi rīkoties tālāk. Izmaksas tika pamatoti uzdoti daudz jautājumu par izmaksām. Pirmkārt, vai mēs ticam tiem skaitļiem, kas ir iekļauti priekšlikumā. Un es, un mēs uzklausījām jau daudz salīdzinājumus ar SIS sākotnējām izmaksām, kuras norādījām pirms 12 gadiem. Bet gribu uzsvērt, ka situācija tagad ir pilnīgi citāda, citādāka. Uh, Uh, un tas ir tādēļ, ka mēs esam guvuši pieredzi no SIS. Jā, sākumā SIS gadījumā mēs norādījām, ka izmaksas būs 20, 23 miljānu, bet beigās tās izauga. Šoreiz uh, mēs neveicam nekādus pieņēmumus. Uh, mēs tad esam mācījušies no pieredzes uh, SIS divi gadījumā norādītās izmaksas ir tik lielas, cik tās ir, jo esam mācījušies jau no savas pieredzes. Ir jāņem vērā, ka izmaksas ir viens miljards, bet šīs izmaksas ietver visas izmaksas gan centrālā līmenī, gan dar, dalību valstīs. Nebū, nav paredzamas nekādas citas uh, papildu izmaksas līdz 2020. gadam, kas varētu vēl būt. Uh, sākumā paredzētiem 1,1 miljardam. Kādēļ ir atšķirība, kā jau norādīja Encijo kungs un citi? Tātad šeit ir jāņem vērā šī laika atšķirības starp ietekmes izvērtējumu un daudzgadu finanšu schēmu. Mēs paredzējām, ka mēs sāktu izstrādi jau 2015. gadā, bet ņemot vērā pašreizējo plānošanu, uh, Mēs paredzam, ka priešlikums tiks pieņemts tikai 2015. gadā, un tad izstrāde sāksies 2016. gadā. Un tas ir viens gads mazāk priekš operacionālajām izmaksām, un tas arī izskaidro šo atšķirību starp izmaksām, kas norādīts ietiksmi izvērtējumā un priekšlikumā. Vai šīs izmaksas ir augstas? Jā, bet vēlreiz uzsvēršu, ka tās ir vienreizējas izmaksas, un beigās šīs izmaksas ļaus um, veikt nopietnus uh, ietaupījumus uz uh, robežām ilgtermiņā. Ietekmes izvērtējumā ir veikts tāds visaptvarošs pētījums, ir izvērtētas izmaksas, un es tiešām aicinu tos deputātus, kur ir ieinteresēti šajā jautājumā, izskatīt ietekmes izvērtējumu, jo tiek pamatoti skaidrots, kā ilgtermiņā gūstamie ietaupījumi pamato sākotnēji augstās izmaksas. Jautājums par to, kā, kā Eiropas, vai Eiropas Savienība būs veiksmīgāka nekā ASV. ASV nereģistrē izceļošanu. Un te ir skaidrs, ka viņu sistēma atšķirās no mūsu paredzamās sistēmas. Un visbeidzot, es vēlējos norādīt, ka uh, par šo tiesību sargājošo iestāžu iespējamo piekļuvi uh, datiem. Uh, es domāju, ka mēs jau skaidri norādām, ka tikai divus gadus pēc sistēmas palaišanas mēs izvērtētu šādu iespēju, tādu, proti, ļaut tiesību sargājošām iestādēm piekļūt šiem datiem. Paldies. Priekšsēdētājs tagad vārds vā, padomē, vai jūs vēlaties ko piebilst? Padome, lūdzu. Priekšsēdētāji, komitejas locekļi, referenti, paldies jums par um, jūsu viedoklumu. Gribēju jūs informēt par pašreizējo situāciju un prezidentūras nolāk, nolūkiem. Režisēto ceļotāju programma un IIS sistēma E, tās pašlaik tiek izskatītas padomas darba grupās, tas aizstākās īrijas prezidentūras laikā, un mēs šo darbu turpinām. Mēs centīsimies panākt pēc iespējas lielāku progresu. Abi priekšlikumi tiem ir plašs aptvērums, un ir skaidrs, ka ātru vienošanos panākt mēs nevarēsim. Sarunas par uh, šiem priekšlikumiem diskusijas ir ļoti sarežģītas. Mums ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt dažādus aspektus, uh, izmaksu, uh, efektivitātes izvērtējums ir jāveic, ir jāizvērtē arī datu aizsardzības aspekti. Un, protams, prezidentūra turpinās aktīvi darboties padomas līmenī, un mēs mēģināsim nonākt pie kādiem rezultātiem līdz gada beigām. Es gribēju pateikties Aincijo kungam un Zomeras kundzei pār viņu sagatavotajiem uh, dokumentiem. Nu, protams, mēs turpināsim uh, priekšlikumu izskatīšanu kompetentajās padomas darba grupās. Mēs uh, ceram turpināt šo sadarbību atbilstos tradīcijai turpināt sadarbību veiksmīgu arī ar Eiropas uh, parlamentu. Tātad prezidentūra ņems vērā jūsu viest, viedokli un nostāju, un paldies par uzmanību. Here, back. Paldies, un tagad uzklausīsim referentus. Atkal vispirms uh, Somers kundze. Paldies, pavisam īsi. Uh, Paldies, godātie kolēģi, jums par eh, jūsu viedokļiem. Vēlos uzsvērt. Nu, mēs nesam iesnieguši jums uzreiz ziņojumus, bet gan eh, darba dokumentu, lai tieši labāk ar jums varētu arī šo visu procesu veidot. Tādēļ nedaudz dīvaini, ka dažkārt jūs tik agresīvi uzbrūkat mūsu viedokļiem. Galu galā es jums nācu pretī un piedāvāju viedokļu apmaiņu, bet Tas, kā jūs to mm, reaģējat, tas man pārsteidz. Un mēs kaut galā vēlamies veidot kopīgu šo ziņojumu. Bet, nu, labi mēs jau daudzos jautājumus skaidri uzreiz pateicām, un visiem ir zināms, ka izmaksas rada problēmas. Un arī kolēģi Sencīlu, un tāpat arī es ļoti kritiski vērtējumu šo izmaksu jautājumu. Un komisijas garantijas, apgalvojums, ka viss izmaksas it kā netiks pārsniegts noteiktais ietvers un tam līdzīgi. Nu, jā, nekad tas cēlvadāk nav bijis. Es domāju, dalībvalsts pārkāp vienmēr noteiktos ierobežojumus, kādēļ gan šeit mums būtu pamats domāt, ka izdosies tas labāk, jo līdzinājās līdzīgās sistēmas neviena nav spējusi nodrošināt šādu skaidru budžetu ievērošanu. Un līdz ar to šīs bažas nekur nepazūda. Par biometriskiem datiem. Tie vienmēr raisa lielas diskusijas. Un arī jaunajā sistēmā, vai mums vajadzētu šos datus iekļaut vai neiekļaut. Un tāpat jautājums, tad, um, cik lielā apmērā tas ir aktuāls. Valstu robežas, uh, sauszemes robežas Manuprāt, tas tieši ir viens no galvenajiem jautājumiem, un mēs bieži vien vēlamies atrisināt šo jautājumu, kā tad to sakārtot un arī cik tas maksās. Un kā tā katrā sauszemes robežu kontrolas punktā mēs varam nodrošināt nu, mēs par to esam runājuši jau iepriekš arī. Vēlos gan uzsvērt vēlreiz to, ko sacīja komisijas pārstāvis. Nav runa tikai par personām, kas pārsniedz uzturēšanās ilgumu, kas bija arī kolēģu galvenais varbūt kritikas punkts, tie daudz citi jautājumi arī. Nav runa par to, ka mēs nevaram atklāt, jā, nu problēma ar vien paliek, ka mēs atklājam, ka persona ir pārstā, pārsniegus termiņu, bet nezinām, kur tā atrodas. Ja mums ir atsevišķās valsts sistēmas spēkā, kas arī reģistrē uh, personu ieceļošanu, izceļošanu. Un viņi, protams, iztiek šobrīd bez biometriskiem datiem, bet jautājums par iespējām tiesības sargošām iestādēm, arī izmantojot šo trešo valstu piedarīgo datus. Es domāju, to atbalstu un uzskatu, ka nākotnē gal galā, jo atsevišķās dalībās, kurām jau ir šāda pieredze, to ir pozitīvi vērtējušas. Un tie, kas ir no Schengens valsts eh, zonas, norāda, ka ne viss simtprocentīgi vienmēr darbojas, kamēr nav izveidot kopējā Eiropas sistēma, kas nodrošina arī datu apmaiņu. Un tas, manuprāt, ir ļoti nopietnas arguments, kas tomēr liek mums domāt un arī tālāk skatīties, kā šo tam virzīt. Nu, kādā ziņā mēs kopā ar kolēģi NCO pie šādām ļoti strādāsim. Mēs to visu diskutēsim un arī nopietni pārdomāsim, kādu tad ieteikumu mēs jums sniegsim. Paldies! Miss Esju, please! Čakungs, lūdzu! Paldies! Vispirms vēlējos pateikties visiem kolēģiem par viņu pausto viedokli un varu apliecināt, ka visu ņemšu vērā gatavojot eh, ziņojumu projektu. Es eh, nerunāšu par tām lietām, kas jau ir izrunātas, es tikai vēlējos uzsvērt vienu. Visi eh, no komisijas saņemtie dokumenti par viedajām robežām ir izstrādāti tā, ka tie atbalsta uh, E, jaunās sistēmas izveidi, bet netiek izvērtēta sistēmas nepieciešamība un samērīgums balstoties uz faktiem. Un uh, ne, netiek precīzi definēta problēma un iespējamie risinājumi netiek iezīmēti. Komisija savā ietekmes uh, novērtējumu Um, zināmā mērā apšābu parlamentu sagatavotais ietekmes novērtējums. Būtu nepieciešams, lai vēl kāda cita institūcija izvērtētu šo priekšlikumu par viedajām robežām, izmantojot uh, parlamentu sagatavoto ietekmes novērtējumu jo šeit uh, jau tiek norādīts uz uh, zināmām problēmām komisijas priekšlikumā un tādēļ būtu mm, nepieciešams arī atbilstoši rīkoties. Man iepriecināja, ka šīs debates bija tik kaismīgas un es vēlreiz pateicos visiem kolēģiem. Priekšsēdētājs, jā, mēs esam labi pādiskutējuši un, kā jau es iepriekš teicu, esam atpalikuši no darba grafika, mums sāk pietrūkt laika, un tādēļ mums uzreiz ir jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta, proti e, tas ir 11. punkts pamatstatūti iecietības veicināšanai. Un mēs uzklausīsim uh, Uh, ievērojamus tieslietu ekspertus no Eiropas iecietības un saticības padomes. Tā ir uh, starptautiska nevalstiskā organizācija, ko 2008. gadā izveidoja Aleksandrs Kvašņēskis, polijas uh, prezidents uh, Eiropas uh, ebreju kongresa vadītājs. Un šīs organizācijas mērķis ir cīnīties pret rasismu, antisemītismu un ksenofobiju. Priekšsēdētāju konference pirms vasaras atvaļinājuma vēl lūdza mūsu komiteju uzklausīt šīs organizācijas pārstāvjus, un tādēļ mēs arī šodien tiekamies ar tieslietu speciālistiem, uh, Uh, kuri mūs uh, informēs par šo jautājumu. Mums ir um, saraksts, uh, kurā ir iekļauti um, pamatie ECTR pārstāvi, kuri uzstāsies. Es lūdzu nepārsniegt uzstāšanās laiku, bet pirmais runātājs ir Jorams Dinsteins, kurš Eh, ir eh, bijušais Telavīvas universitātes prezidents un um, Izrēlas uh, juristu asociācijas priekšsēdētājs. Pēc tām došu vārdu Hugo Genesio, kurš ir Itālijas augstākās tiesas bijušais tiesnesis un San Rēmo starptautiskā humanitāro tiesību institūta uh, līdzdibinātājs. Tagad vispirms došu vārdu Bilkungam. Tad vispirms vārds Bilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Lībe komitejai jums priekšsētājam par šo uzaicinājumu. Es esmu uh, šīs uh, organizācijas uh, vadītājs un šo organizāciju dibināja Kantorkungs un uh, Košņevska kungs, mūsu rindās ir arī bijušie prezidenti, premjerministri, Aznārkungs no Spol Polijas, Vairevīķa Freiberga no Latvijas, Rīta Zīsmuta no Vācijas, Žorčs Vasilju no Kipras un daudzi citi ievērojami cilvēki darbojas mūsu organizācijā. Viņu mūsu mērķis ir cīnī, iestāties par iecietību un saticību. Dāmas un kungi, mūsu projekts uh, sāka darboties 2011. gadā, trīs gadus pēc uh, finanšu krīzes sākuma Eiropā Un arī daudzi Eiropas politiķi šai laikā nāca klajā ar paziņojumiem par multikulturālisma ciesto neveiksmi. Bet uh, daudzas organizācijas, Eiropas komisija, ECO, Eiropas padome ir paudušas uh, bāžas un brīdinājumus par ksenofobijas un rasisma uh, izpētību izplatīšanos uh, Eiropā. Un mūsu uh, konferences valde vērsās pie ievērojumiem uh, Eiropas tieslietu ekspertiem, lūdzot izvērtēt uh, tieslietu situāciju dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, domājot ne tikai par iecietības uh, aizsardzību juridiskā veidā, bet arī par to, kā risināt tādus dīs, grūts jautājumus kā islamofobija, uh, čadras uh, valkāšanas aizsardzība, sieviešu ģenitāli sakroplošana un vēl daudzi citi jautājumi, kas tika aktīvi diskutēti Eiropā tajā laikā. Pagājuši gadu mēs publiskojām mūsu sagatavotos dokumentus šeit Brisele Eiropas parlamentā eh, ceremonijas laikā, kad bijušajam Serbijas prezidentam Borisam Tadičam un Horvātijas prezidentam Zipovičām tika piešķirta mm, tolerants medaļa. Tāpat mēs arī iepazīstinājām ar šo dokumentu Eiropas padomē Strasbūrā uh, atbilstošajā komisijā un uh, ir izstrādāti pamatstatūti un uh, tie ir jāpieņem dalību valstīs un mēs tos prezentējam dalību valstu galvaspilsētās. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu darbā Rumānijā un uh, cerams, ka šie statūti tiks iekļauti jau drīz Rumānijas uh, nacionālajā likumdošanā. Tāpat esam paredzējuši organizēt konferences Budapeštā, Čehijas republikā un citās dalību valstu galvaspilsētās um, Parīzē, Berlīnē, Madridē un citviet. Tagad dodu vārdu kol, profesoram Dinšteinam, kurš ir mūsu tieslietu speciālistu grupas vadītājs, viņš jūs informēs par pamat statūtu saturu un uh, novatorismu. Vārds Dingstein kungam, kurš ir uh, ECTR uh, priekšstādātājs. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Uh, after this introduction... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribu uzreiz ķerties pie lietas. manuprāt, te ir bijuši neskaitāmi paziņojumi par to, kā mēs nodrošinām toleranci Eiropā. Nu, tur ir daudz, tiešām desmitiem dokumenti. Bet, nu, tas reiz arī tāda um, <clears throat> nav fiksēta uh, apņēmība. Protams, ka nav jau neviens tāds, kurš teikt, es esmu netolerants. Bet kurš gan īsti zina pateikt, kas tad ir tolerance? Nekur tā īsti nav definēta. Jūs nav neatradīs ne Eiropas uh, tiesību aktos, ne vispār starptautiski. un katrs eh, katru reizi runā par diskriminācijas aizsošām izpausmēm. Savukārt, kad gribat runāt par pozitīvo pusi, tad liekas, ka tolerance dzīvo it kā pat par sevi, ka tā nav tieši kā pretstats uh, diskriminācija. Vienkārši es gribu pateikt, ka tolerants tiešām tas ir kas lielāks. Tas nav tikai tolerants uh, eh, diskriminācijas pretstats. Es pats es tomēr pieņemu, nu es neesmu pilnīgi pārliecināts. Es domāju, ka bieži vien ir tā, ka, protams, tie, kas apņems cīnīties par pilsoniskajām tiesībām, kā jūs šajā komitejā, protams, nonāk arī konflikta situācijā, jo no vienas puses mēs visi cīnāmies par toleranci, Mēs zinām, Eiropā mēs piedzīvojam arī pēdējos lai, gadu laikā arī kas tieši skar mūsu cilvēcisko būtību. Ka jūs vienkārši varbūt daudzcietums nerisināt, vienkārši no tiem izvēroties. Un es nesaku, ka jūs tādā ziņā precīzi jūs kā deputāti, bet, nu, cilvēku kopumā. Vox populī. Visu laiku sabiedriskā doma mainās. Un es domāju, ka viss to apzinās ka diemžēl, ka ir arī tādi veidi, kas nav vēlamā virzienā, nepareizā virzienā pūš. Jūs nevarat vienkārši atļauties to ignorēt. Jums tieši pretēji jautājums ir jārisina. Izlēmīgi. un tas ir jādara izmantot nacionālo likumdošanu, kas skaidri, precīzi izstrādā veidu, kā katrā valstī, un reizē balstoties uz kopējo kopsaucēju, mēs atrodam risinājumu. Tādēļ mūsu pieeja, mūsu piedāvātais teksts, ja taču no tiem jūs esat izlasījuši, Tā, protams, nav nekāda akmenī iecirstā patiesība. Līdz to šeit mūsu piedāvātie statūti. Var, um, tos var pielāgot konkrētajai valstī, lai tad izveidotu instrumentu, likumdošanas instrumentu, kas varbūt nedaudz atšķirs, bet kas kalpo šim kopējam kopsaucējam. Īsi sakot, te zinām tādu pretstats starp tiesībām būt atšķirīgam un no otras puses veidot vienotu sabiedrību katrā valstī ar savu īpašo identitāti. Un šīs divas lietas ir jāspēj savienot. Tas ir arī sarežģījums. Tādā veidā mēs varam nodrošināt, vai nu mēs asimilējam atšķirīgās grupas un vienlaikus arī nodrošinām šo daudzveidību, nepa, nepieļaujot valsts sadrumstalošanu. Un tas risinājums, ko mēs piedāvājam, ir līdzās pastāvēšana. Tādēļ ja mēs uzskatām, protams, ka šī līdzās pastāvēšana ir tieši tā līme, kas spējas nodrošināt sabiedrības saliedētību, nevis uh, pulvermuts, kas var uzsprāgt. Tādēļ es izskatīšu arī mūsu piedāvāto tekstu pats višām nodaļām. Pirmajā nodaļā - definīcijas. Neviena no šīm definīcijām varbūt jums neliktos kaut kas um, īpaši jauns. Diemžēl tā, nu tas ir. Um, šie atsevišķie elementi, kas tiek iekļauti tekstā, tas ir parādās arī citur, bet nekur precīzi šāds definīcijas tiesībās startautiski nav pazīstams. Kur mēs runājam par toleranci, par grupām un par naidu uz naidu kurināšanu, naidu uz rases pamatu. Tad mēs runājam šeit par šo kombināciju, unikālo kombināciju - individualitāte un sabiedrības uh, saliedētība. Tā nav tāda prat, uh, ierastā kārtība. Parasti ierastā veidā atsaucas uz etnisko, reliģisko izcelsmi. Mēs savukārt esam arī vēl papildus iekļaujuši, arī ņemot vērā aktuālās sabiedrības tendences. citus elementus, piemēram, dzimumu, identitāte un seksuālā orientācija. Tātad šī definīcija nav pabeigta, tādā ziņā to var arī papildināt vēlāk laika gaitā. Atsevišķo sabiedrības grupu um, pazemošana tad, uh, apmelošana, tas jau ir mm, arī reizē kā naida kurināšana. Mēs redzam skaidri tādu izsmejošu attieksmi. Nu, bieži vien tad, mm, apmelošana tas izpaužas dažādos veidos, bet to mēs skaidri šeit arī gribam arī iekļaut kā vienu no definīcijām. Tālāk, eh, eh, naids kā noziegums. Tas, protams, ir ļoti svarīgi to pateikt, jo tas tieši saistīts ar piedarību grupai. Jā, jūs varat arī veikt arī atsevišķu noziegumus, piemēram, slepkavību un tam līdzīgi, bet jāskatās, ka arī jūs varat kļūt par upuri um, noziegumam, kur tieši izraisa arī piedarība konkrētai grupai. Tad mēs te uzskaitām arī dažādu veidu arī uh, ksenofobiju, uh, homofobiju, ksenofobiju un citas fobijas, uh, kuras mēs uzskatām par nepieņemamām. Trešajā nodaļā mēs atsaucamies uz cilvēktiesībām, un galvenais, ko mēs šeit izceļam, ka te nav runa tikai par vertikāli nosakot šo attiecību sakārtošanu no valdības ar atsevišķiem sabiedrības locekļiem, bet ka tas ir horizontāli eh, starp katru individu sabiedrībā un sabiedrības grupām. Jo nereti Eiropā ir bijis tā, ka atsevišķu grupu pārstāvi pieprasa aizsardzību un īpašu aizsardzību savai grupai, bet līdz ko ir runa par citām grupām, viņi klusē. Ceturtā sadaļa - ierobežojumi. Iespējams, tas ir pats svarīgākais tieši sadaļa, ko mēs šobrīd arī darām. Mēs izceļam cilvēkus, personas, kas tātad cīnās par civil pilsoņu tiesībām, nu, ka te nav runa par neierobežotu kādu toleranci. Pirmkārt, te ir skaidra formula, mēs nevaram būt toleranti pret netoleranci. Ja cilvēki cits grupas nav toleranti, tad viņi pret viņiem nevaram būt toleranti. Un te ir konkrēti uzskaitīti jautājumi, piemēram, cīņa pret terorismu, līdz pat sieviešu arī apgraizīšanai. Līdz to tas nav pieļaujami Tātad šai tolerancei ir jābūt savstarpējai. Piektā nodaļa - migrācijas jautājums. Šodien aktuālākais jautājums Eiropā. Mūsu piedāvātais risinājums ir šāds. No vienas puses mums jāizrāda tolerance nevis tikai jau tām grupām, bet arī jau jaunajām grupām, kas ierodas un tad migrantiem. No otras puses, ja jums ir migranti, kas nevēlas ievērot Uh, līdzās pastāvēšanas principu vienotā saliedētā sabiedrībā, tad, ja šī persona nav pilsonis, tad sabiedrībā, nu, sabiedrība ir labēlīgākā pozīcijā. Viņi var norādīt, ka jūs esat pārkāpuši šīs savas tiesības un jūs vairs nevarat uzturēties šajā valstī. Jūs to nevarat, protams, norādīt pilsonim. Pilsoni jūs nevarat izraidīt, bet ieceļotāji jūs varat izraidīt ja nepieciešams. Saprotu, ka tas var likties pretrunīgi, bet mēs to tā piedāvājam kā atbilstīgu risinājumu nopietnai problēmai. Sastā nodaļa - īstenošana. Mēs piedāvājam jaunus priekšlikumus. Nav runa tikai par to, ka te darbotos valdības un to administrīvās komitejas. Tas jau ir skaidrs, tas jau arī notiek daudzās valstīs tā mēs runājam par tādu ārējo grupu, kas būtu tāda starptautiska uh, nacionālās tolerances uzraudzības komiteja, kas darbotos neatkarīgi no valdības, ko veidot arī slavens cilvēki, kuri nav tieši ieredņi un nedarbojas valdībās, bet kas darbos kā uzraugi un izpēt daudz lietas pamatos, arī izglītību, piemēram. Septītā sadaļa, kur mēs tieši runājam par arī sankcijām, sodiem, par kriminālu sodiem. Tātad, ja mēs runājam par arī grupu apmelošanu un nomelnošanu, tas ir jautājums uzreiz par arī kriminālu sodiem. Te gan varētu būt arī atsevišķi mēs runājam par arī jauniešu uh, sodiem septītās, astotās nodaļa - izglītība. Tas pamat pamats, kas ir jānodrošina no šupa līdz kapam, iekļaujot jauniešus un arī pieaugušo izglītību, mūža izglītību. Tāpēc jautājums par skolotājus turpmāk sagatavošanu. Pat arī jūs sagatavojat arī juristus, tiesnešus, policistus, militāro personālu. Viņu sagatavošana nenotiek viennozīmīgi, bet tas ir izdarāms. Devītā sadaļa - plašsaziņas līdzekļi, kam ir jāattīst arī savs ētiskais kodeks. Mēs jau nevēlamies, lai valdības kontrolētu medijas, bet tas ir jānosaka arī iekšējā varbūt mm, kārtība pašiem medijiem. internetu uzraudzību, tas, protams, ir ļoti aktuāls jautājums, kas tiek izskatīts daudzos citos arī formos, un mums, prāt, ir ļoti svarīgi arī aktualizēt toleranci interneta vidē. Kopā savēlkot, Eiropa nevar izvairīties no šī jautājuma. Eiropā ir jārisina tolerants jautājums, un mums nepieciešama jūsu palīdzība. Esam pārliecināti, ka jūsu komiteja un jūs kā atsevišķi deputāti mūs spēsit palīdzēt lai tiešām panāktu šādu nacionālu likumdošanu. Un mēs būtu pateicīgi, ja Lībe atbalstītu mūsu iniciatīvu, mūsu ideju. Es vēlos norādīt, mēs nevēlamies varbūt šeit precīzi skatīties atsevišķās varbūt detaļas, kas mums šeit nepieņemas tam līdzīgi, bet mums ir jāsvarīgākais saglabāt kopīgo virzību un mēķi. Paldies! Vēl es aicinātu jūs varbūt īsi izteikties. Arī uzklausīsim deputātus. Itālijas tātad augsto tiesnesi. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka dodat man vārdu. Manuprāt, kolēģi, prezentējot mūsu institīvu, jau arī ļoti labi izsmēla un atspoguļo mūsu galveno ideju. Es no savas puses vēlos norādīt, ka mūsu ekspertu grupā darbojas arī trīs citi kolēģi, kas nevarēja šodien ierasties. From Estonia, Professor Daniel Turer, from Switzerland and Professor Rudiger Wolfram from Germany. Un tagad un lai būtu diskusiju laiks vairāk. Jā, paldies jums par īsu uzrunu. Tagad vārds deputātiem. Cipels kundze lūdzu. Vielen Dank, Herr. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties uh, kungiem un par viņu uh, darbu. lai gan jāatzīst, ka panāktais rezultāts man īsti nepārliecina. Jūs atsiet, ka mēs runājam vien daudz par diskrimināciju un maz par toleranci, un jūs sava dokumentīva daļā uzreiz rakstat, ka tolerants ir uh, pretmets diskriminācijai. Un tas reizē ir nopietns, varbūt iebildams. Ja tīri juridiski mēs skatāmies, diskriminācija precīza darbība, konkrēts pārkāpums, uh, pret ko mēs varam vērsties, ja kāds jums, piemēram, nedod darbu vietu vai dzīvokli atsakt tikai tāpēc, ka jūs esat imigrants, tad katru dienu mēs šādām situācijām varam cīnīties. Ja jūs runājat par netoleranci, nu tad to ir grūti, protams, uh, konstatēt un kaut kā veidā pret to vērsties. Un tādēļ šiem jautājumiem būtu jāskatās ne tik daudz juridiski, bet gan politiski. jūs arī paši kritiski vērtējat jautājumu par to, vai persona, kas netoleranti uzvedas, kas nepieņemam uh, kolektīvu līdzpastāvēšanu, vai tas, kā būdams migrants, viņu var izsūtīt. Jūs gan sacījāt, kas nav skaidrs, ko tad lai dara pilsoņiem, kas arī šādā veidā izturs. Un tādēļ, manuprāt, šeit piedāvātais instruments, ka jūs kādu izraidat, neko īsti nedod. Jums ir jāskatās arī uh, kā mēs sabiedrība kopā varam risināt daudz jautājumus un panākt spēcīgāku demokrātiju. Un jūs vēlamies, ka vienkārši izraidīt imigrantu, un nu, tas neko neatrisina. Jo bieži vien jau, protams, tie ir pašu valstu pilsoņi, kas uh, ir netoleranti. Tāpat kritiski es vērtēju jautājumus par uh, to, vai vajadzētu izveidot šādu mācību priekšmetu tolerance. Tolerance, manuprāt, ir vienkārši tāds kā attieksmes jautājums. Es nevaru, protams, to iemācīties tāpat kā reizēķinu vai lasīšanu. Manuprāt, tas ir svarīgi gan savādāk varbūt, kāds višķi jau tas notiek, ka arī dažas daž vietas skolās tas notiek, kur ir ticības mācība vai uh, arī sabiedrības mācība, tur jau šie jautājumi tiek risināti, bet tā atsevišķa priekšmeta kā tolerance, nu tas, man liekas, varbūt nav īsti reāls. Un visbeidzot, par plašsaziņas līdzekļiem. Es domāju, ka pēdējā nedēļa laikā mums jau ir bijušas plašas diskusijas par plašsaziņu līdzekļu brīvību, par mēdījiem, ja jūs tātad viņam noteikti atsevišķu procentu daļu, ka viņiem atsevišķiem programmām vajadzētu tieši uh, veltīt jautājumam tolerancei, nu, tas, manuprāt, ir varbūt nepareizi. Drīzāk būtu jārunā par mediju vispārējo tādu izpratni par toleranci un tādu kopējo fonu. Un tādēļ varbūt es nezinu, vai tad tieši ir praktisks jautājums vispār būtu iespējami. Paldies. Bronks. Bronks. Aicinu jūs iekļauties divās minūtēs, ja 11.30 mums ir ieplānota koordinātora sanāks, mums ir uh, arī darba kārtība jāizskata tur. Braunsa kungs. Tiem ar tūnoju redzi, uh, bieži vien ir grūti saskatīt ironiju pašiem savos izteikumos, lai sasniegtu tātad toleranci, viņi ierosina likt cilvēkus uh, cietumā un piedāvā absurdus risinājumus. Tātad trūkst. Tačam it kā akadēmiķiem varbūt pietrūkst plaša režīma ksenofobija. Uh, mm, par nepareizām domām, tas tā kā gluži Orfela darbos. Patiesībā šeit mēs konstatējām dziļu nesaprātni par to, kas ir akadēmiskās eh, zināšanas un eh, skatījums. Patiesībā šī runa par eh, naida noziegumiem un naida kurināšanu atsauc situāciju ASV Un patiesībā šeit nav runa par kaut kādu konkrētu eh, satura atspoguļošanu, bet gan par to, ka cilvēkiem tiek aizliegts domāt tādā vai citādā veidā. Un es uh, patiesībā šī, eh, šāda attieksme uh, noved pie naida kurināšanas pret tā saucamajiem apsūdzētajiem. Par laimīgu uzbrukumi etniskajām minoritātēm kļūst arvien retāki bet uh, naida kurināšana pret cilvēkiem viņu pārliecības dēļ kļūst ar vien vairāk izplatītāk, un to mēs dzirdējām arī šorīt. Paldies! Now, Mr. Klejs! Paldies, Klejs kungs! Sadētāji kungs, es, man arī ir iebildumi pret šo priekšlikumu. Es uzskatu, ka esmu iecietīgs cilvēks un neviens uh, nevar iebilst pret iecietību, pieklājību, bet es nezinu, vai tiešām valsts varas iestādēm būtu jāuzspiež citiem šādi principi, draudot ar kriminālu sodiem un tam līdzīgiem pasākumiem, jo mums jau ir spēkā visās Eiropas Savienības valstīs likumdošana, kas ir vērsta pret diskrimināciju un paliec šos jautājumus, ma, manuprāt, atrisināt, un mēs varam iet pietiekami tālu jau šobrīd. Un patiesībā tie ir pamata tiesību un brīvības pārkāpumi Eiropas Savienībā. Runājot par šo tekstu, mēs šeit saskatām zināmā mērā cenzūru, kas būtu jāīsteno valsts iestādēm, izglītības sistēmā, plašsaziņas līdzekļos, lai veicinātu toleranci. Patiesībā, vai tā toleranci vispār var veicināt? tolerance rodas uh, kā visu individu rīcības summa. To mēs uh, konstatējam literatūrā, mākslā, bet to nevar uzspiest ar kriminālu tiesību metodēm. Tā ir pilnīgi kļūdaina pieeja un pretrunā jūsu pašu teiktam. Jūs vēršaties it kā pret cenzūru savā dokumentā, bet tā ir pašā laikā jūs apzināties jūsu ierosinājumu bīstamību jūs sakāt, nē, mēs nevēršamies pret izteiksmes brīvību, bet kāds ir praktiskais rezultāts, ka patiesībā uh, imigrāciju ir arvien grūtāk kritizēt. Uh, mums uh, te tika teikts, ka daži uh, valstu uh, vadītāji e, bija aizstāvējuši multikulturālismu, bet tagad konstatējuši, ka e, multikulturālisms ir cietis neveiksmi. Mēs jau nevaram ignorēt realitāti, ja mēs konstatējam, ka šāda masu imigrācija un uzspiestais multikulturālisms ir uh, cietuši neveiksmi, ka mēs tādēļ būtu neiecietīgi. Tā tas nav. Thank you. This document talks a great deal about. Paldies. Šajā dokumentā daudz tiek runāts par izglītību, bet kā tā izglītība ir jābūt balstītai uz faktiem. Jūsu piedāvātajā nav nekāda faktuāla pamata. Viss pamatā ir tātad pretošanās pret dažādiem viedokļiem. Tātad miljoniem eiropiešu ir pret uh, masu migrāciju un multikulturālismu, kas negatīvi ietekmē mūsu identitāti. Uh, Mēs runājam par indoktrināciju, tātad no šūpuļa līdz kapam. Tas ir pilnīgi nedemokrātiski. Tā ir pilnīgi parādība par 1984. Mēs izmantotu nodokļu naudu, lai it kā aizvainotas minoritātes varētu vērsties pret cilvēkiem. Mēs runājam par nodokļu e, izmantošanu. Uh, lai apspiestu nodokļu maksātāju viedokli. Ja runājam par plašsaziņas līdzekļiem, tad šis piemērs par jaunajiem likuma pārkāpējiem ļauj parādīt jums bildi. Tas ir Aleks. Aleks no Clockwork Orange. Tas padarītu Eiropas Savienību par pilnīgu izsmieklu objektu, un pat arī ir bīstamības elements. Eh, ir bīstami tātad cīnīties pret jebkādu precošanos, kas pret šo projektu, kas ir izrādījies neveiksmīgs. Ja runājam par ebreju kopienu, jūs jau zināt par šo pretošanos. Izraels valsts pilnīgi nacistiskā veidā cīnās pret palestīniešiem. Tas ir bīstami. Es domāju, ka jūsu priekšlikums ir jānoraida. Uh, Eh, tāds zināms, kā, me, kā būtu, ja mēs tagad norādītu, ka tolerants patiesībā ir genocīds. Paldies! Vēbers kundze, nekas jauns no manas puses neizskanēs, jo pēdējās 48 stundās mēs saņēmām vairākas petīcijas. Tās galvenokārt ir no apvienotās karalistas un tiek izmantot tie paši formulējumi un valoda un piemēri. pat ja es pilnībā nepiekrītu saviem moniem kolēģiem, ir jāapzinās, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, eh, veidojot jau kādus likumdošanas aktus par šo tēmu. Mūsu pašu valstī, Rumānijā, mums ir uh, preddiskriminācijas aģentūra. Principā Eh, mēs varam teikt, ka jā, cīņas par diskrimināciju ir fakts, un tad par to var cīnīties vienkārši. Bet pēdējo gadu pieredze rāda, ka tās bija dažādas runas, pret kurām tika izvērts aģentūras sankcijas. Un patiesība ir paslēpta detaļās, un mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgi domājot par potenciālajiem tiesību aktiem. Mēs runājam par direktīvu, kuru dalība valsts pēc tam īstenotu. Un atkal, kāda tad, cik tad harmonizēta Eiropas Savienība mums būtu? Tas, ka mēs šodien diskutējam par šo ziņojumu, tas ir ļoti labi, jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur nedrīkst pastāvēt tāds naids, ir jāņem jāizrāda cieņa pret pārējiem. Es varbūt neesmu tik pārliecināta par, uh, izmantot, par to, ka izmantojam vārdu toleranci, drīzāk par cieņu, bet tolerants nav kaut kas tāds, ko mēs ģenētiski mantojam, gluži pretēji. Tā ir lieta, ko cilvēki apgūst caur izglītību, izglītību ģimenē, skolā, medijiem, plašsaziņas līdzakļiem. Un varbūt mums vajadzētu ielikt pielikt lielākus pūliņus šajā virzienā. Un esmu pārliecināta, ka tas ir, šis ir tikai sākums ļoti garam uh, ceļojumam, ļoti garam ceļam, kur laikā mēs apspriedīsim šos jautājumus. Priekšsādātājs ir vēl kāds runātājs pieteicies, kurš vēlas izteikties vienu minūti, Bekera kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos uzsvērt vienu lietu. Es uzskatu, ka šī iniciatīva ir ļoti jākvilna. Mēs ļoti labi apzināmies, ka rasisma izpausmes ar vien pieaug. Un savukārt tiesas, kurām būtu jāizskat šās lietas, viņām ir jāspēj izmantot precīzus terminus. Līdz to šāda ideja par Eiropas ietvaru būtu svarīgs, lai ne tikai aktualizētu sabiedrības izpratni par jautājumiem, bet papildus arī, kad ir krimināla sodi un krimināla vajāšanas, tad mēs lietas varam nosaukt īstos vārdos. Jo savādāk mēs izsaucam tikai par toleranci, kas ir pārāk plašs termins, bet līdz to mēs varam izmantot tiesvedības procesā precīzi terminus. Un tādēļ absolūti atbalstu šo iniciatīvu. Paldies! Thank you, thank you. Paldies. Nu, tagad došu vārdu atkal mūsu viesiem, kuri noslēgs diskusiju, bet vēlējos tikai atgādināt, ka uh, trīs uh, no cilvēkiem, kas runāja, ir tikuši aicināti prezentēt savu ziņojumu par toleranci Uh, viņus uzaicināja Lībe komiteja, izpildot priekšsēdētāju konferences to, to mandātu. Jūs droši, jūs pilnīgi noteikti varējāt, varat paust savu nostāju, savus paziņojumus, jūs varat pasvītrot, cik svarīgas ir vērtības un paustās apņemšanās, šī nepieciešamība paplašināt un uh, padziļināt šo apņemšanos Eiropas Savienības DNS, cīņu pret rasismu, antisemītismu, homofobu, ksenofobiju, visos iespējamos veidos. Un es tiešām aicinu jūs izpaust skaidru viedokli, apelēt pie Eiropas Savienības sirdsapziņas situācijā. Mēs redzam, ka tā pašlaik nav tik laba pamatvērtības un pamatprincipi, kas ir ļoti svarīga šī Eiropas Savienības DNS daļa. Mēs pamazām zaudējam šīs vērtības un princis, un uzklausot šādu veidu prezentācijas Eiropas parlamentā, tas ir nepieciešams. Mēs jūs uzaicinājām, un tad saskaņā ar reglamentu mums ir Mums ir jāsniedz iespēja izteikties visiem deputātiem, kuri vēlas to darīt. Man gan ir jāatzīst ar zināmu kaunu. Ir tiešām nepatīkami redzēt, ka tik sensitīvā darba kārtības punktā sanāksmē nepadalījās vairāk deputātu. Es arī esmu vīlies ka netiek pilnībā atspoguļots tātad, parlamenta sastāvs un lības sastāvs. Un tātad šie gluži vienkārši daudz cilvēku nav ieradušies un es atvainojos Liba komitejas vārdā par to. Tagad došu vārdu jums noslēgumu komentāram. Aicināšu gan izteikties jūs īsi. Tīnstēn kungs. Uh, Priekšsēdētājs tikai gribēja atbildēt uz dažiem no komentāriem. Pirmais par toleranci un diskrimināciju gribēju atgādināt, ka PSS padomju savienībā pirms sabrukšanas pastāvēja šī attieksme pret reliģiju. Tam nebija nekāda sakara diskriminācija. Viņiem bija negatīva attieksme pret jebkādu reliģiju un visas svētnīcas bija slēgtas. Vai tas nozīmē diskrimināciju? Nē. Tā bija netolerants. Tas ir tikai tāds viens piemērs, bet es varētu sniegt jums vēl vairākus. Un valdības pienākums ir izskaust netoleranci ne tikai kā tādu, vai vismaz tā ir jāveic visi nepieciešamie uh, soļi, jāpieliek visi iespējamie centieni, lai to darītu. Runājot par mācīšanu, tad tolerants mācīšana ir bezjēdzīga. Tas, ko varam darīt, ir mēģināt iepazīstināt skolēnus ar lietu, ko viņi sākotnēji uztver kā tādu svešu, šādu svešu. Viņiem ir jā, jāmāc, ka ne visi ir vienādi, ne visi ir vienādu ādas krāsu, ne visi izskatās vienādi, un ne visiem ir viena reliģija vai jebkāda, jebkāda cita īpašība. Komentārs, kas izskanēja par cilvēku eh, tiesku vajāšanu, par viņu izteikumiem, esmu šokā. Katrs cilvēktiesību nolīgums skaidri pasaka, ka nav atļauts uh, paust nekādus aicinājumus uz vardarbību. Tas nav apstrīdams. Un ļaujiet man pateikt, ka Rondā starptautiskais krimināla tribunāls uh, notiesāja cilvēkus par uh, genocīdu, uh, eh, balsoties to, ka viņi bija teikuši kaut kādas runas rādio. Izskatās, ka mēs dzīvojam atšķirīgās pasaulēs. Tie nav tikai akadēmiski viedokļi. Tās ir ļoti svarīgas lietas, ja domājam par pašreizējo realitāti, ja domājam par pasauli, kādā vēramies dzīvēt. Es, nevēl, es nevēlos izmantot šo indoktrināciju. Viss izglītības nolūks, galvenais mērķis ir izvairīties no šādas indoktrinācijas. Mums ir jābūt iespējai parā, paust dažādus viedokļus un parādīt, ka mums ir, ka mēs esam atšķirīgi pašlaik mēs paužam tādas nostājas, ka mēs nonāktu situācijā, kāda bija pirms otrā pasaules kara. Priekšsādātājs aicina runātāju beigt. Vēl tikai viens teikums. Es uzskatu, ka uh, likumdošana tiesība akti ir vajadzīgi. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešamas sabiedriskas debates, debatēm ir jābūt caurskatāmām, cilvēkiem ir jāsaprot, kādas ir likmes, kādi ir pieejamie risinājumi, un es jau neapgalvoju, ka manis piedāvātie ir vislabākie risinājumi, bet kā, ko, kāda veida risinājums mums vajadzētu rast. Priekšsēdētājs Bila kungs, vai vēlties ko piebilst, ka nesie kungs? Nē? Tādā gadījumā liels paldies, paldies, ka ieradāties. Paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu un ka prezentējāt savu priekšlikumu par tolerances veicināšanu. Kā jau es teicu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši pašreizējā situācijā Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Un tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Those who are not entitled to to participate of the coordinators meeting, please leave the room